So, good morning, ladies and gentlemen. Labrīt. Tā kā priekšsēdētājs Lopes Agijāra kungs ir um, sanāksmē, citā sanāksmē, un citi līdzpriekšsēdētāji nav pieejami, tad man lūdzu vadīt šo sanāksmi līdz pulksten desmitiem. Kolēģi, kā jūs zināsiet, tad uh, Juri komiteja ir izstrādājusi pašiniciatīvas ziņojumu, ņemot vērā um, attīstību saistībā ar deleģētiem un īstenošanas aktiem. Šis jautājums mūsu komiteja ir svarīgs, jo padome un, diemžēl, arī komisija neatbalsta un reizēm pat iebilst pret deleģētajiem aktiem. Tādēļ vienīgā procedūra, kurā mums ir zināma teikšana pretstatā īstenošanas aktiem, kur mēs nevaram paust savu nostāju. Šodien uzklausīsim Moniku Flašikovu Benovu, kura iepazīstinās mūs ar ziņojumu projektu, un pēc tam došu vārdu citiem kolēģiem, kas gribēs izteikties. Lūdzu, Flašikovas Benovas kundzei vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji. Kolēģi, kā jau priekšsēdētājs kundze minēja, tad šis ziņojums ir politiski ļoti svarīgs, jo tādi jautājumi kā, piemēram, 50 miljonu eiro piešķiršana valstu PDR sistēmām, um, balstoties uz kuru būtu jāizsniedz vīzas trešo valstu pilsoņiem, kad tie ceļo uz, Eiropas, uh, uz Schengenas zonu. Un tas ir jautājums, kas tiek uh, īstenots vai no deleģētiem vai īstenošanas aktiem. Trīs gadus pēc Lisabonas līguma pieņemšanas saskaramies ar zināmām problēmām saistībā ar lēmumu pieņemšanu, un šie lēmumi pārsvarā ir politiska rakstura lēmumi, bet uh, mums nav iespējas iesaistīties un paust savu nostāju. Tādēļ Juri komiteja ir izstrādājuši paši iniciatīvas ziņojumu, lai izvērtētu esošo situāciju un identificētu tās jomas, kur ir nepieciešams ieviest grozījumus. Uh, 290. un 291. pāns līgumā par Eiropas Savienības darbību paredz deleģēšanas un īstenošanas aktus, kas aizvieto komitoloģijas procedūru. Un pamatīdēja ir uh, likumdevēju pieņemtais pamata tiesību akts. Tas nozīmē, ka parlamentam padomē un komisija ir jāpieņem lēmumu par gala, par šo pam, būtisko ideju. Tomēr tiesību aktā nebūtiskie elementi, kas ir saistīti ar dažādā līmeņa politiskiem lēmumiem, bet ne tik būtiskiem, tiek deleģēti komisijai. Un komisija tad nāk lejā ar deleģētu deleģēto aktu, kas risina šos nebūtiskos elementus. Visus deleģētos aktus izvērtē arī līdz likumdevēji, un tas nozīmē, ka gan parlamentam, gan padomēji ir veto tiesības saistībā ar komisijas piedāvātajiem deleģētajiem aktiem. Citos gadījumos, ja tie ir būtiski vienoti noteikumi, tad tas tiek paredzēts īstenošanas aktos, ko parasti pieņem komisija un piedāvā pārskatīt dalību valstīm. Šādi īstenošanas akti var tikt izmantot tikai tajos gadījumos, ja ir nepieciešams noteikt vienotus īstenošanas noteikumus. Libe komitejā mēs nodalām trīs dažādus elementus, kam pievēršam uzmanību atzinumā. Pirmkārt, jādomā par trešo pīlāru Un te ir ietverti vairāki tiesību akti, kas nav pārskatīti kopš Lisabonas līgums stājies spēkā. Un šādi esošie tiesību akti neatiec uz jaunajām tiesību hierarhijām, kas ir paredzēts Lisabonas līgumā. Vecās pilnvaras vēl aizvien ir noteiktas komitoloģijas procedūrā, kur parlamentam saskaņā ar Lisabonas līgumu nav nekādu uh, pilnvaru, jo īpaši saistībā ar deleģētajiem aktiem. Un ir būtiski pievērst papildus uzmanību trešā pīlāra jautājumiem, un mums būtu jāaicina komisija nāk klajā ar priekšlikumiem, lai savietotu vecos tiesību akts ar Lisabonas līgumu. Šis darbs nebūs viegls. Mums būs jāpārskata pilnīgi visi vecie tiesību akti, jāvērtē tie pēc būtības un jāskatās, kādu lēmumu jāpieņem. Vēl kāda svarīga, uh, vēl kāds svarīgs aspekts ir tas, ka padome un komisija pārāk bieži iebilst pret mūsu grozījumu priekšlikumiem deleģēto aktu sakarā, lai arī ir skaidrs, ka kritēriji ir tikuši izpildīti. Deleģēto aktu aptvērums ir patiešām plašs, bet padome un komisija ļoti bieži iebilst pret šādiem deleģētajiem aktiem, uh, jo viņi nevēlas, lai parlaments būtu iesaistīts deleģēto pilnvaru uzraudzībā. Komisija un padome dod priekšroku uzskatam, ka pilnīgi visu var risināt ar īstenošanas aktiem, kur parlamentam ir tikai neformāla novērotāja loma. Tādēļ esmu pārliecināta, ka mūsu kolēģi, kas strādā kā referenti koplēmuma jautājumu kontekstā arī varētu ar mums dalīties pieredze, kā kontaktēties ar komisiju un padomu par deleģētiem aktiem. Trešā lieta, ko gribētu uzsvērt, kas ir arī manā ziņojumā, ir īpašā situācija saistībā ar daudzgadu finanšu schēmu. Priekšsēdētāju konferencē tika izteikts uh, viedoklis, ka mums būtu jāatbalsta deleģēti akti. Tomēr padomē un komisija viedoklis ir atšķirīgs, un viņi iebilst pret deleģēto aktu izmantošanu finanšu programmās. Esmu pārliecināta, ka mēs, kā Eiropas parlamenta deputāti, esam atbildīgi savu vēlētāju priekšā, konkrēti runāt par to, kā tiek izmantots Eiropas Savienības finansējums un līdzekļi. Ir jāpārliecinās, lai finansējums tiktu piešķirts atbilstoši politiskajām prioritātēm, par ko esam vienojušies trialogā. Un arī šajā kontekstā mums ir nepieciešami deleģēti akti par finanšu programmām, īpaši tas attiec uz ikgada darba programmām vai daudzgadu uh, darba programmām, kas konkrēti ir jāatspoguļo arī finanšu programmā. Šie ir tie svarīgākie elementi, ko atspoguļošu savā atzinumā. un Jurī referenta piedāvātais darba dokuments tika izplatīts tikai pirms dažām dienām. Es noteikti sekošu līdzi šī dokumenta attīstībai un um, pēc tam arī ziņojumu projektu skatīšanai Juri komitejā, lai lemtu, vai ir nepieciešams mūsu atzinumu projektam pievienot vēl papildus elementus. Un plānoju iesūtīt arī grozījums, ja tāda būtu nepieciešama. Šobrīd labprāt uzklausīšu ēnu referents vai citus kolēģus, kas gribētu izteikties. Un noteikti turpmāko nedēļu laikā cieši sekosim šim dosjē. Mums ir noteikti jāturpina šīs diskusijas, jo tās ir būtiskas mūsu komitejai. Paldies! Liels paldies! Nu, vēlētos uzsākt diskusijas par šo jautājumu, ja nu kāds vēlētos izteikties. Melo kungs, lūdzu. Obrigado. Eu, na verdade, queria apenas fazer uma... Paldies. Priekšsēdētāji. Gribētu uzdot ļoti vienkāršanīs jautājumu, kas ir saistāms ar kontrols mehānismiem uzklausīju ļoti rūpīgi uzstāšanos. Eh, jā, vai jūs varētu to eh, runāt tuvāk mikrofonam, lūdzu? Sākšu no sākuma, priekšsādātāji. Es sacīju, ka praktiski eh, ierados uzstāšanās beigās un nezinu, vai tika pieminēts man interesējošais jautājums, kas būtu uh, attiecināms uz efektīvu kontrols un uzraudzības mehānismu tiesībām, kas parlamentam piekrīt saskaņā ar reglamentu. Gan padome, gan parlaments tiks informēti par sanāksmēm, ko veido dalībvalsts izveidotās komitejas. Un gribētu saprast to, ka papildus eh, referenta viedoklim nākotnē mēs varētu garantēt to, lai komisija neuzskatītu par izpildaktiem tos, kas ir deleģētie akti. Izpildīšanas akts varētu tikt nobloķēts parlamentā, bet komisija uh, var lemt pār šī akta uh, grozīšanu vai atsaukšanu. Deleģētie akti dod iespēju parlamentam izteikties konkrēti par tiem pasākumiem, kuri ietekmē parlamentu. Tāpēc es gribētu zināt, vai šis kontrols mehānisms ir paredzēts un kā jūs domājat to nākotnē padarīt efektīvāku. Paldies! Thank you. Paldies. Vai vēl kāds gribētu izteikties? Šķiet, ka ne. Tādā gadījumā došu vārdu referentē lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es patiesībā jau iepazīstinot ar savu ziņojumu, sākumā minēju, ka šī komiteja noteikti nāks klajā ar atzinumu, kas tiks izstrādāt, izstrādāts jūsu komentāru kontekstā. Ļoti bieži parlaments tiek atstāts maliņā, netiek informēts pilnībā, un komisija atsauc savus ziņojumus. Mēs noteikti gaidīsim arī jūrī komitejas referenta ziņojumu, un ja šie pasākumi neparādīsies atzinumā, tad noteikti piedāvāsim to mūsu atzinumā. Paldies! Paldies! Liels paldies par sniegto atbildi. Otrā viedokļa apmaiņa notiks par šo jautājumu vēlāk. Un termiņš grozījumiem arī vēl nav noteikts. To noteiksim vēlāk. Manuprāt, šobrīd vajadzētu īsu pauzīti noturēt, jo Natāša Pirts Musar kundze vēl nav ieradusies. Tas nozīmē, ka atsāksim darbu 9.30. Enjoy! Uh, colleagues. Labrīt, kolēģi! So this morning we're going to listen. Šorīt uzklausīsim trešā pārbaudes ziņojuma prezentāciju Eiropola ziņojums par TFTP nolīgumu saistībā ar terorismu finansējumu izsakošanu. Ziņojums ir no, no marta, un ar to mūs iepazīstinās priekšsēdētāja Nataša Pirču Musar, un gribētu apsveikt jūs ar to, ka esat uh, ievēlēti par jauno priekšsādātāju, ar nepacietību gaidu mūsu turpmāko sadarbību, un uzreiz došu jums arī vārdu. Kolēģi, manuprāt, jau ir saņēmuši ziņojumu vai arī sākotnējos secinājumus, un ar nepacietību gaidām jūs prezentāciju lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es. Uh, vēlos pateikties par apsveikumiem. Tik tiešām esmu iecelta priekšsēdētāja Eiropola kontrolas autoritāte, un pirmo reizi man ir tas gods eh, prezentēt mūsu darbu jūsu sanāksmes priekšā. Un ceru, ka man tas eh, izdosies veiksmīgi. It īpaši esmu gandarīti par jūsu jautājumiem un ceru, ka spējuši uz visiem sniegt atbildes. Kā jūs zināt, Eiropola kontrols funkcija nozīmē īstenot kontroli pār to, ka Eiropola apstrādā personas datus un datu bāzes. Viena no šīm funkcijām ir pārbaudīts, vai dati, kas tiek nodot no Eiropas uz Savienotajām valstīm, notiek saskaņā ar TFTP nolīgumu. Esmu šeit, lai prezentētu jums trešo inspekcijas ziņojumu. Šāda inspekcēšana ir notikusi trešo reizi, kas attiecās uz otro, tad uh, jūs zināsit, kā turpinās eh, debates starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm par to, vai šis ziņojums konfidenciāls var tikt prezentēts jums Lībe komitejas deputātiem un citiem parlamentu deputātiem. Gribētu arī pasvītrot ka Slovenijā esmu eh, atbildīga par personas datu aizsardzības jautājumiem. Un apzinoties un ņemot vērā šo funkciju, es pārzinu to likumdošanu, kur attiecas uz datu caurskatāmību manā valstī, kā arī citās Eiropas Savienības valstīs. Diemžēl jāsaka, ka es neesmu mierā saistībā ar šī ziņojuma konfidencialitāti, un tāpēc viens no pirmajiem uzdevumiem, kurus uzņēmos tad, kad es sāku vadīt CSE, ir šāds pieņemt lēmumu par to, ko mēs varam darīt ar šo dokumentu. Vai šis dokuments var tikt e, publiskots vai nē. Ja jums būs citi jautājumi šajā sakarā, tad ar prieku jums atbildēšu. Atgriežoties pie otrā inspicēšanas ziņojuma. Ziņojumā Cita starpā tika norādīts tas, ka Savienotās valstis nav pietiekami precīzas datu transferā caur SWIFT sistēmu. Un viņu skaidrojumi pār datu apstrādi nav pietiekami skaidri. Tā ir mūsu galvenā kritiskā piezīme. Bez tam SWIFT balsototies uz Eiropola ziņojumu turpina nodot visus datus, kas tajā tiek uzkrāti. Lūk, tas ir konstatēts otrajā ziņojumā, un jāsaka, ka trešais ziņojums nesniedz jaunus elementus šajā sakarā, taču esmu gandarīti ziņot, ka savienoto valstu prasības šodien tiek labāk pamatotas. Tās nodod vairāk informācijas un pēc tam Eiropolam ir iespēja izvērtēt šīs informācijas, kas ir izmantojamas lēmumu pieņemšanā par datiem, kas ir jānodod un kuri nebūtu nododami. Tā tad ir zināms progress panākts. Tomēr mēs konstatējam, ka netiek respektēts caurskatāmības princips, jo vēl aizvien SWIFT sistēma nodod visus datus savienoto valstu eh, valsts kases departamentam. I sporazum ima načelo sorazmernosti implementirano v svoja določila. Tomēr, run, turpinot runājot par šo problēmu, runājot par SWIFT eh, nosacījumiem, kuri atbilst tām prasībām saskaņā ar kurām savienotās valstis var izmantot tikai tos datus, kuri ir nepieciešami, lai īstenotu datu kontrolas darbu un nevairāk. Jūs ļoti labi saprotat, ko tas nozīmē cilvēktiesību konvencijas gaismā. Tā tad tikai nepieciešamie dati un nevis visi. Un nevienam nevajadzētu man pārliecināt, ka būtu nepieciešams nodot visus datus katra mēneša, katra visa gada garumā. laika intervāls katrai e, gada attiecīgai dienai e, tiek aptverts ar datu nodošanas, e, datu nodošanu, kas tiek uzglabāta pēc tam piecu gadu garumā. Un runājot par publikas eh, sabiedrības informēšanu, tā skaitā jūsu deputātu informēšanu, šis TFTP nolīguma nosacījums paredz trīs gadu termiņu, lai pārbaudē, pārbaudītu to, ko šie dati var dot un ir devuši iespēju atklāt. Iespējams, ka jūs nezināsiet, ka TFTP tika parakstīts, lai garantētu zinām savstarpīgumu. Tas nozīmē, ka ja Eiropa nodod datu savienotajām valstīm, tad tiek sagaidīts, ka šādi paši tiks, eh, dati tiks saņemt no Savienotām valstīm Eiropā. Taču kas tad notiek realitātē? Vai jūs zināt, cik reizes Eiropa ir pieprasījusi no Savienotām valstīm saņemt datus? Tāda reize ir tikai viena. Vai tas nozīmē, ka Eiropa nespēja cīnīties pret terorismu, vai arī tas nozīmētu, ka Eiropa pieprasa datus tikai tad, kad tie ir vajadzīgi, vai arī tas nozīmē, ka Savienotās valstis pieprasa pārāk bieži datus katru dienu gadā. Jums būtu uz šo mīklu jāatbild. Es nevaru šobrīd sniegt uz to atbildi. Tādējādi es ar to beigšu savu stāšanos, ar prieku atbi mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem, taču uh, Noslēgumā gribu sacīt vēlreiz, ka trešajā ziņojumā esam norādījuši, ka mēs uzduramies politiskiem lēmumiem. Mēs, eksperti, nonākam šajā strupceļā, ko dēvē par politiku, un jums, Eiropas parlamentāriešiem, ir jāpieņem lēmums pār šo inspekcijas ziņojumu, kas būtu publiskojums augustā un jums būtu jālēma par to, vai TFTP nolīgumam ir jāpaliek negrozītam, vai tajā ir jāveic grozījumi, vai ceturtais pants ir jāpārskata. Šis ceturtais pants, balstoties uz kuru dati tiek nodot Savienotajām valstīm šodien katru dienu. Lūk, tas ir mans aicinājums jums, jūsu komitejai, savā Eiropol kopīgās kontroles iestādes priekšsādētāja. Domāju, ka vajag pieņemt un īstenot šeit politisku viedokli, taču no mana personiskā viedokļa raugoties un no jurista viedokļa raugoties, tas e, nebūtu visai pieņemami. Paldies! Paldies! Es ar lielu interesi lasīju ziņojumu un kopš pirmās dienas esmu sekojusi šim tematam arī. Es izteikšos pēc kolēģiem, taču pirms mēs sākam vienu piezīmi no manas puses un raugoties šajā zālē un uzrunājot tos, kuri nav klāt. Domāju, ka ir lieliski, ka mēs esam Par SWIFT nolīgumu runājot, kad mēs pirmo reizi izmantojām Lisabonas pilnvaras, un tagad mums ir iespēja, nē, pienākums eh, pētīt eh, nolīguma ieviešanu. Kur tad viss ir? Manuprāt, mēs kā parlaments eh, nevisai nopietni izturamies pret saviem pienākumiem, un jā, mums būtu jābūt kritiskākiem pašiem pret sevi. Un tagad atgriežoties pie ziņojuma un pie. pie E, pie nolīguma. Divi runātāji ir pieteikušies e, vispirms Sipola un pēc tam Vēbere. Paldies, priekšsēdētāji. Vienu mirkli, jo jāatrod ir pareizais e, slovēņu tulkojuma kanāls. Tas ir 20. E kanāls, kuru klausīsies mūsu viešņa. Turpiniet, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo īso prezentāciju. Arī es esmu mazliet aizskaitināta. Runājot par šo nolīgumu, jo visi pasvītroja uh, dosjē nozīmību. Visi uzskatīja un pasvītroja kopš paša sākuma, ka tas ir prioritārs jautājums parlamentam un ka nosacījumi nav tikuši ievēroti. Mums par lielu neapmierinātību, un tāpat ir arī citi punkti nolīgumā, kas eh, netiek pilnībā ievērot, un kopš paša sākuma mēs esam mēģinājuši rast risinājumu, kur visiem būtu jāsako tam, lai šo datu masas transfers tiktu ierobežots, un mēs apzinājāmies, ka tas ir visai delikāts jautājums no paša sākuma. Komisija nelikās, ka ir gatava nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Masu datu jautājums ir problemātisks, un tik tiešām daudzi dati nav ar pietiekam drošības pakāpi, tāpēc e, mums ir grūti spriest par šo datu masu. Tie novērotāji, kuri strādā Amerikas e, finanšu departamentā, arī nevar pateikt, kas notiek ar šo datu masu, un tāpēc esmu aizskaitināta vērojot ka, e, to, ka komisija uzskata, ka viss darbojas ļoti labi un ka vēlreiz mēs saskaramies ar to, ka rekomendācijas tiek transponētas. Un kāpēc tad, ja viss darbojas tik labi, kāpēc tik daudzas lietas tiek turētas slepenībā? citos apstākļos es saprastu, ka varbūt 735 deputātiem nebūtu uh, jāiepazīstās ar šo dokumentu, bet ja nevienam no mums nav iespējas ar to iepazīties, tad, manuprāt, tas nevairo uzticēšanās atmosfēru. Kas tad ir tik slepens iekļauts šajā dokumentā? lai mm, parlamentārieši kaut vai konfidenciālā veidā nevarētu ar to iepazīties. Tas mums eh, kavē rīkoties saskaņā ar mūsu pienākumiem. Domāju, ka tā ir tendence šeit, kuru mēs nevaram pieņemt, un es neesmu visai optimistiski. Mēs esam dzirdējuši atgriezeniskās saiknes un atbalsis eh, par to, vai sistēma darbojas labi vai netik labi, un mēs esam uzdevuši neskaitāms jautājumus komisijai, kura dažkārt ir uh, meklējuši uz tiem uh, atbildes, bet mēs konstatējam, ka nolīgums nedarbojas tā, kā mēs to būtu vēlējušies. Paldies, nākošais runātājs. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Nākošais runātājs ir Nāt Vēber. Domāju, ka galvenais, ko esam iemācījušies no balsošanas par šiem nolīgumiem, ir tas, ka nākotnē nedrīkst balsot sagaidot brīnumus, jo brīnumi nenotiek. Ņemot vērā to, kā situācija ir attīstījusies, un tas neatbilst tam, kā mēs to cerējām. Un pozitīvā daļā ir tā, ka kopīgā uzraudzības padoma no Eiropas eh, puses ir darbojusies eh, veiksmīgi, sekmīgi, bet ārpus tā visa man ir jāsaka, ka es netik daudz pārmet savienotajām valstīm, ka tās pieprasa vairāk datus. Es domāju, ka tās dara, ko tās vēlas darīt un kamēr ties, eh, saskars ar mūsu atvērtajām durvīm, eh, no viņu puses tas pat nebūtu nekāds pārkāpums. Jo, kā jau jūs norādījāt, ja Eiropieši uzdod sev jautājumu, vai tad mēs necīnāmies terorismu? Protams, ka mēs cīnāmies, bet mēs darām to pienācīgā veidā, ko amerikāņi dara ar visiem datiem, ko tie uzkrāja savos datoros. Domāju, ka tas ir vēl tālāk ejošāk nekā mēs spējam iedomāties. Bet tagad uzdošu vairāk retorisku jautājumu par to, kā mēs strādājam Eiropas Savienībā. Mēs uzklausījām jūs Jūs prezentējāt ziņojumu, ko ir sagatavojis padome. Un kaut kurā brīdī Eiropola priekšsēdētājs paziņos varbūt kaut ko citu un tālāk, ko mums sacīs komisija, bet kad es saku komisiju, es domāju attiecīgo komisāru jo mēs gribam runāt par politisko gribu. Tāpat mums ir pašiem sava persona savienoties valstīs uzraudzības veikšanai. Vai kāds jebkad ir kaut ko būtisku dzirdējis no mūsu pārstāvi, kuru apmaksā Eiropas pilsoņi? Kāpēc? Mēs nevaram savākt visus kopā un uzklausīt šeit nerun, nav, nebūs runa par kādām apsūdzījām vai, vai aizstāvībām, bet par jautājumu, kas ir ļoti svarīgs mums visiem. Un, manuprāt, ir pilnīgā naudas šķiešana dar, skatīt šo jautājumu sadrumstalotā veidā. Un arī es gribētu uzdot vēl vienu jautājumu. Vai jūs esat ar komisiju, ar komisāru Malmstrēmu apsprieduši eh, konstatētos faktus un kāda bija viņas reakcija? Mums ir bijusi iespēja uzdot jautājumu katram savā laikā, bet es arī gribētu zināt, uh, vismaz no iepriekšējām eh, padomas diskusijām ar komisāru Malmstrēm, kādas tās ir bijušas. Nākošais runātājs Trenta Filīdis. Paldies priekšsēdētāji, gribu pateikties. Mūšāra kundzei par lielisko ziņojumu. par notiekošo, un notiekošais man nepatīk. Negribu atkārtot iepriekšējo kolēģu sacīto, kurām es piekrītu, bet teikšu, ka mana grupa, balstoties uz šodien dzirdēto un arī uz to, ko mēs esam jau uzskatījuši krietu laikā, gribētu aicināt eh, pārtraukt nolīguma darbību vai ceturtā panta darbību. Un es gribētu dzirdēt Musārkundas atbildi Vēberkundas sacītājiem un ko komisija teiktu, kāda ir viņas reakcija. Katrā gadījumā mūsu reakcija jau ir tāda, kā mēs dzirdējām. kas attiektos uz nolīguma darbības pārtraukšanu vai ceturtā eh, panta darbības pārtraukšanu. Ba Bauerskundze, paldies! Manuprāt, šīs jautājums ir mazliet savāds, jo ir runa par atzinumu, ko neviens vēl nav lasījis. Mūsu rīcībā ir informācija, kas nav tikusi pārbaudīta. Un es gribētu norādīt, ka šeit tika pieminēti proporcionalitātes principi, kuri netiek respektēti, jo Savienotās valstis vēlas visus datus, bet ir arī vēl citi gadījumi. Un vai vajadzētu grozīt līgumu, piemēram, trešo pantu, kas juridiski nebūtu atbilstošs, un vajadzētu varbūt, vai ir iespēja šo nolīgumu grozīt. Paldies! Vai vēl kāds grib izteikties? Es domāju, ka pati varēšu atbildēt uz Bauers kundzes abiem jautājumiem. Pirmkārt, dokuments nav šoreiz klasificēts. To, e, tas ir ļoti īss, tas ir pieejams, sekretariāts to ir darījis zinām. Un otrkārt, balstoties uz līgumu, kad mums bija debats par Swiftu, mēs varam lūgt komisiju naklajā ar priekšlikumu e, nolīguma darbības pārtraukšanai, bet komisijai nav pienākuma mūs uzklausīt šeit. Tāpēc, tad, kad mēs esam parakstījušies, mēs esam no savām pilnvarām attiekušies. Mēs varam aicināt nolīgumu pārtraukt, bet tas vairs nav mūsu rokās. Un pirms dodu vārdu komisijai, dažas piezīmes no manas puses, jo uh, Šim tematam esmu sekojusi ļoti cieši, un arī kolēģi zinās, kas iesaistījusies vairākās procedūrās, kas pieprasa piekļuvu dokumentiem. Konkrēti pagājušā gada ziņojums, kur kopsavilkums ir publicēts, mēs zinām, ka arī ar klasifikāciju nav mierā vēl citi, un e, kādas ir pro, e, procedūras klasici, klasificēšanai, jo balstoties uz ko Eiropols vienpersoniski var lemt par dokumenta klasificēšanu, un vienīgais veids mūsu rokās, kā to apstrīdēt, ir Eiropas Savienības tiesā. Un no pieredzes zinu, ka mm, tiesvedība var ilgt gadiem un gadiem, un tas nav veids, kā nodrošināt caurskatāmību. Tāpat arī. Uh, Eiropas komisijas attieksmi šajā sakarā, tā vietā, lai iesaistītos um, lietas skatīšanā ar JSP, tie vienkārši apsūdzēja vienu no grupas locekļiem par interešu konfliktu. bet es ceru, ka šis jautājums tiks atrisināt. Taču Galvenais jautājums ir tas, kā vienīgais un galvenais SWIFT nolīguma mērķis ir pārtraukt eh, datu nodošanu masveidā. Jūs apstiprinājāt to, ko mēs jau pieļāvām krietnu laiku, jo to ka to nav iespējams panākt operāciju raksturdēļ, un ja tas, tas tik tiešām tā ir, tad būtu pietiekams pamats aicināt pārtraukt nolīguma darbību vai to atcelt. Taču viens no iemesliem, kāpēc es balsoju par šo nolīgumu, negribīgi, bija tas, ka komisija solīja, solīja sākt strādāt pie datu ekstrakcijas sistēmas, lai atsacītos no masveidu datu nodošanas. Kur tad šī sistēma ir? Tā ir, tas ir vienkārši programma nodrošinājums. Ja amerikāņiem tas ir, kāpēc mums tāda, no ko mēs gaidām? Un gribu sacīt kaut ko vēl, bet par to būtu jālem vēlāk pēc debatēm. Domāju, ka ir steidzami saņemt atbildes no politiskajiem atbildīgiem. Domāju, ka mums vajadzētu uzklausīt komisāri un noteikt datumu. Uh, bet komisijas atbilde ir tā, ka eh, man servīzi e, eh, kungs ierastos šeit vienkārši uzklausīt. Nē, tas nav pietiekami. Mums ir bijušas ļoti plašas debats par šo jautājumu, un ja jūs būtu redzējuši lobby, kas notika, lai pārliecinātu parlamentu, pieņemt, apstiprināt šo nolīgumu, tas bija apstiprinājums tam, kādu nozīmi mēs E, tam piekrītam. Mūs pat apsūdzēja to, ka mēs apdraudam drošību, un ja tas ir tik svarīgi, mēs gribam, lai komisāri ierodās šeit. Un, ja nolīgums e, nerunājot par nolīgumu ieviešanu, nolīgums ir slikts pats par sevi. Un visbeidzot, Par caurskatāmību runājot, jo, manuprāt, tas ir nozīmīgs jautājums, es uzskatu, ka visa klasificēšanas e, procedūra ļoti neskaidra. Gribu zināt, kā mūsu dati, mani un jūsējie, masveidā tiek nosūtīti uz Savienotēm valstīm, un varbūt nākotnē e, būs e, nolīgums ar citu valsti piemēram, Krievi grib mūsu pasažieru datus, kāpēc ne mūsu banku datus? Kāpēc viņi tiek mūsu banku transferos, taču ja mēs vēlamies eh, tiklāt no savas puses, tad mums piekļūs nav. Pilsoņiem ir tiesības zināt to, tie ir viņu dati, un viņiem ir tiesības zināt, vai viņu dati tiek apstrādāti pienācīgā veidā. Esmu pateicīga par jūsu prezentāciju, un tagad es došu vārdu komisijai un ceru saņemt dažas apmierinošas atbildes. Taču vēl aizvien domāju, ka mūsu komiteja, un ceru, ka piekritīsit, ka mums vajadzētu steidzami uzaicināt komisāri Malmstrēm, nevis man servīzī kungu ar visu cieņu pret viņu, bet pašu komisāri un pēc šiem debatēm būtu jāparedz rezolūcija. Tagad es aicinu komisiju sniegt atbildes uz izskanējušiem jautājumiem, un pēc tam jūs teiksiet noslēgumu vārdus. Cik es saprotu, eh, klātesošie ir Lauks un Maljoni, kurš no jums izteikties? Lūdzu. Es paldies par iespēju atbildēt. Tā kā es esmu pieticīgs kalpiņš, tad es. Ir divas dažādas lietas, kas te tiek pārunāts. Viens ir trešais JSB ziņojums, un es domāju, ka diskusija šorīt būs par to un par tiem ieteikumiem. Un tad ir jau vairāk jautājumu par efektivitāti un vispārējā darbošanās no TFTP vien, nolīguma. Par pirmo jautājumu, par trešo ziņojumu. Trešais ziņojums uzskata un novērtē, kad Eiropols tagad izpild savus pienākumus pēc iespējas labāk, un tas ir pateicoties data aizsardzības pāraudzību. Tas ir ierakstīts ziņojumā. Un mēs esam apmierināti ar to, un mēs esam arī apņēmušies turpināt strādāt ar kolēģiem, jo viņi dod pievienoto vērtību visam procesam. Un tas tā ir mums stingra pārliecība, ka lietas notiek un turpināsies tā notikt kopīgi ar JSB. Es gribu izmantot iespēju, ka Manserot vizija tikās ar mūsu komitejas vadītāju un tās tos jautājumus, ko priekšsēdētāji minēja, tie ir noskaidroti, un, lai būtu droša un sakarīga sadarbība. Ja ir runa par otro ziņojumu, tad ir svarīgi pateikt, kad klasifikācija tiek veikt no dokumenta autora. Vienīgais cilvēks vai vienīgā iestāde, kas var izvērtēt, vai tas ir ierobežots vai slepens dokuments, tas ir dokumenta autors. Šī var Šī gadījumā tā bija JSB, kas izgudroja šo klasifikāciju, nevis Eiropolu vai komisiju. Tas ir ļoti svarīgi, ka jūs to saprotiet, jo reiz, kad tiek dokuments klasificēts, tad ir zinām veidi, kā var deklasificēt. Un atkal ir dokumenta autors, kas to izlēma. Tas ir vairāk kārt pārunāts. Un es gribu atkārtot, kad noteikumu par deklasificētu atslepenošanu, kad nav jautājums starp Eiropolu un šo māju. Tie ir vienkārši spēles noteikumi. Es esmu no komisijas, es neesmu tas, kas pārskata klasifikāciju tiem, kam nav pieejami, pieejamība tā ir arī datu aizsardzību. Un otrkārt, un vissvarīgāk, pretterorismu vai intel, uh, ja vajag de deklasificēt dokumentu, tad ir vajadzīgs piekrišana no trešās partijas, ja informācija pieder trešai pusēji, tad viņiem ir jāpiekrīt, ka to deklasificē. Un savienoto valstu iestādes nav vēlējušies to darīt, vai es varu ātri pārtraukt. Te nav par caurskatamību, bet noteikums ir, ka visas klasifikācijas ir jātaisno detaļā, un klasificējot veselu dokumentu, ja viss dokuments ir pilns ar operacionālo datiem, es atvainojos priekšsēdētāji, tas bija JSB, kas to izlēma. Tas ir viņu pārbauda, viņu dokuments, un viņi izlēma, ka vajag slepenot to dokumentu. Tas ir viņu ziņojums, tā, tas nav mūsu lēmums. Runājot par plašāk, plašākiem jautājumiem, un es pilnīgi cienu jūsu vērtējumu un jūsu jautājumu un jums šaubām par TFTP nolīgumu. Es vienkārši gribētu teikt, ka jaunākais vispārējais lēmums par efektivitāti TFTP nolīgumā ir atspoguļot pagājušā gada decembrī, ziņojumā. To ziņojumu nav tikai rakstījusi komisija, bet komisija Amerikas Savienoto valstu iestādes, Nīderlande, Beļģija un Eirodžust. Un ik pa 18 mēnešiem mēs pārskatām, mēs pārunājam ar visiem ieinteresētām pusēm, ar Eiropolu, ar ASV valsts kasu, ir kopēji pārskat ziņojums, un viņi pieņēma lēmumu, kad stājās spēkā nolīgums, kad ir jāievieš aizsardzība un kad vien, nolīgums efektīvi darbojās. Tas nav no manas puses, tas nav no komisijas, tā ir kopēja iestāde, kas to novērtē. Mēs esam ļoti uzmanīgi, mēs sekojam līdzi, mēs kontaktā ar Eiropolu un Savienoto valstu iestādēm, lai būtu nodrošinājums. Un tas ir viss. Ļaujiet man pateikt, kad sestais pants TFTP nolīgumā tad komisija pēc trīs gadiem ir jāveic vērtējumu, un to mēs veiksim šovasar. Paldies, priekšsēdētāji. Vai jums būtu atbildi par datu izvilkšanu? Jā. Kā jūs ziniet, 2012. gada, 2011. Eh, gada jūlijā mēs pirmo gadu īstenošanas pieņēmām, lai būtu viss drošības pārbaudas, un mēs analizējām un atspoguļojamies ar vairākām ieinteresētām pusēm, un mēs izdevām iespēju, kāds būtu iespējas, lai būtu Eiropas Savienības sistēma. Bija vairākas pārunas šī mājā ar visām finanšu iestādēm, un mēs pašreiz beidzam ietekmes vērtējumu par plusiem un mīnusiem, par finanšu izmaksām šai sistēmai. Un jūsu informācijai mēs esam veikuši pirmo ietekmes vērtējumu, bet mūsu ģenerālsekretārs lūdz, lai mēs drusk korģējam tekstu, un tas ir, ko mēs pašreiz daram. Tā kā mēs vienkārši nospodrinam šo ietekmes vērtējumu, un es labprāt nodošu ziņu, kad komisāra Malstrom varētu ierasties. Visu cieņu jums, jo jūs nerunājat personīgā viedokli, bet no komisijas viedokļa, jo jautājums nav atbildēts, jo komisija gribēja ieviest Eiropas TFTP sistēmu kur nevarētu izvilkt datus pirms viņi tiek nosūtīti uz Savienotām valstīm, bet kā uzglabāt datus Eiropā. Es runāju par šo programmatūru, ko amerikāņi izmanto, lai filtrētu datus. Mums varētu būt līdzīga programmatūra, un trīs, pēc trīs gadiem mums nav atbildi, kāpēc mums nav tāda programmatūra. Un es arī gribētu atspoguļot jūs par otro ziņojumu, kad visi bija ļoti apmierināti, Nu, es vienkārši atceros, kad apvienotās komisijas locekļiem nebija pilna pieeja visiem dokumentiem un ka ne viss bija apmierināti un tiek tika apstrīdēts. Bet šīs debats mēs vienkārši atkārtojam visus tos pašus argumentus, mums nekāda atbildes netiek sniegts no komisijas puses. Bet es ļūšu, ļau, ļau, lūkšu Musārs kundzei, lai noslēgumā izteikties. Dāmas un kungi, paldies par uzdotajiem jautājumiem. Un paldies kolēģiem no komisijas. Es mēģināšu atbildēt uz visiem. Pirmkārt, komisijas pārstāvim. Un, un Libe deputātiem, jūs rieģējāt visi uz CCE, uz uzraudzības iestādi un kā Eiropola pārstāvi. Es vienmēr ai esmu aicinājusi, lai šis ziņojums nebūtu konfidenciāls. Es turpināšu par to cīnīties arī mūsu organizācijā likumdošana ir zināma un atšķirīga dalībvalstīs, piemēram, Slovenijā mums ir ļoti labs likums par personas datiem un piekļūtiem. Es aicinu uz proaktīvu caurskatāmību. Es domāju, ka ziņojums ir jāpublicē pat bez eh, pieprasījuma. Un vadot uh, uzraudzības iestādi. Pirmais mans darbs bija lūgt Eiropolu neskatīt šo dokumentu kā konfidenciālu. Kur tad ir iedzimtais grēks? Iedzimtais grēks ir tur, ka šeit ir runa par konfidenciāliem datiem, un es saprotu, uh, ka kolēģi veica savu darbu, ņemot vērā spēkā sošo Eiropas likumdošanu. Spēkā sošā likumdošana pieprasa, lai dokuments, kas, kurā ir eh, konfidenciāli dati, tiktu skatīts kā konfidenciāls. Tomēr mana nostāja un arī vairāku uzraudzības iestādes eh, pārstāvju un Sofijas Intveldes nostāja ir tāda, ka mēs nedrīkstam pieļaut, ka jebkurš ja dokuments būtu konfidenciāls visā pilnībā. Tam var nodrošināt daļēji pieeju. Bet būsim atklāti. Otrajā ziņojumā nav pilnīgi nekā konfidenciāla. Es personiski labprāt to publicētu, parādītu to plašākai sabiedrībai. Un šobrīd ir jārod vienošanās ar Eiropolu, lai šis dokuments vairāk netiktu skatīts kā konfidenciāls. Eiropolam šajā sakarā būtu jālūdz atļauj savienotajām valstīm un komisijai. Un Pie šī jautājuma mēs strādājam nu jau gadu. Savienotās valsts saka, nē, tas nav iespējams. Komisija nezin, ko atbildēt. Es personiski mēģināšu šo jautājumu atrisināt un rast veidu, kā šis ziņojums varētu tikt publiskots. Deklasificēšanas procedūra nav pilnībā skaidra Bet skaidrs ir tās, ka kaut kas ir jādara. Ja nav konkrētas procedūras, tad ir jāņem vērā juridiskās parašas, kuras norāda to, ka jautājums ir uzdodams trešajai pusei šajā lietā. Un trešā puse sniegtu atbildi. Mēs šo jautājumu esam jau uzdevuši. Es to uzdevu pilnīgi skaidrā veidā. Pasakiet skaidri, kuri ir dati vai teikums dokumentā, kam ir jāpaliek konfidenciālam, un atbildes nav. Un Man, kā uzraudzības iestādes priekšsēdētāji, būtu jāuzņemas atbildība un jāpieņem lēmums pašai, jo tas, kurš klasificē dokumentu kā konfidenciālu, arī viņam vajadzētu būt iespējai to deklasificēt. Un tas būtu viens no pirmajiem uzdevumiem, kas man būtu jā. Ja veids nākotnē. Komisijas kolēģi norāda, ka TFTP praksē, nolīgums praksē darbojas labi. Es tam varētu piekrist. Jā, tas darbojas labi. Mēs viņiem dodam visu, ko viņi prasa. Tas, tas nozīmē labu darbošanos. Bet vai jūs zināt, kā notiek šīs datu transfers. Savienotās valstis pieprasa, iesniedz pieprasījumu Swiftam, Swiftam ir dati Swifts, tālāk nodod šo prasību Eiropolam, Eiropolam būtu jāpārbauda, vai šie dati var tikt nodoti, Eiropols to nedara, Eiropols automātiski atbild jā un nodod datus Swiftam, uh, Un es personiski nevaru neko izdarīt, jo nolīguma sastais pants ir pārāk neskaidrs. Šajā sakarā personiski es uzskatu, ka būtu jārīkojas drosmīgāk, paredzot juridiskus nosacījumus un jāuzdod sev jautājums, kāpēc TFTP nolīgums ir nepieciešams, vai tas ir nepieciešams tikai, lai veiktu pastnieka funkciju, nogādāt vēstules savienotajās valstīs, nezinu, bet katrā ziņā jautājums rodas par to, kā Eiropol veic savus pienākumus. Nekādā ziņā negrib apgalvot, ka Eiropola to nedara korekti. Taču rodas jautājums, vai Eiropola rīkojas pietiekami drosmīgi, vai Eiropolam ir drosme atbildēt nē uz Savienoto valstu pieprasījumiem, un lūk uz šo jautājumu jums būtu jāatrod atbildi. Vai šis nolīgums ir formulēts tādā veidā, lai tie, kuri ir otrajā pusē, viņiem, kas eh, ir vienīgā iespēja tikai atbildēt ar jā uz aizokeāna pieprasījumiem. Runājot par cīņu pret terorismu, es saskaros ar šo problēmu Slovenijā, kur es sadarbojos ar policiju un risinu šādu veidu jautājumus, bet tomēr mēs nevaram pieņemt to faktu, ka automātiskā veidā visi tiek kontrolēti un viss notiekošais tikai tāpēc, ka mums ir aizdomas, ka kaut kas varētu nebūt kārtībā. Katrā ziņā tuvākā laikā ir jāpieņem lēmums šajā sakarā, vai šis ziņojums tiks deklasificēts vai nē. Un kā atbildīgā par datu aizsardzību, es pilnībā apzinos klasificēšanas, deklasificēšanas nozīmi kas ir ierobežots, kas ir konfidenciāls un tā tālāk. Mēs pie šiem jautājumiem Slovenijā strādājam ikdienā. Tālāk deputātu jautājumu. Balvers skundze. Gribēju zināt, vai ir vēl citi savstarpīguma nerespektēšanas piemēri. Uzskatu, ka visu datu nodošana jebkurā brīdī jau ir pierādījums tam, un kā juristei e, man tas ir sāpīgi. Tālāk, jūs jautājāt, vai kaut kas būtu jāmaina, un kā uzraudzības iestādes e, priekšsēdētājs gribētu grozīt nolīgumu attiecīgajā pantā, kur ir runa par datu kontrolas organizēšanu Šis nolīgums nedod iespēju šodien lemt par to, kad ir jāatbild ar jā vai nē uz datu nodošanas pieprasījumu. Kā juriste es aicinu izveidot lēks certa jeb likumu, kas ir viennozīmīgs. Un kā uzraudzības iestādes priekšsēdētāji ļoti bieži sev uzdodu jautājumu, ko savienotās valstis ar visiem šiem datiem grib darīt. Ja jūs esat izlasījuši TFTP nolīgumu, tad vienā no pantiem ir norādīts, ka ir aizliegts veikt eh, datu ekstrakciju, to, ko angliski dēvē par data mining, bet ja jūs saņemat visus datus, uh, Eh, kopumā tāds vienīgā iespēja ir veikt šo datu eh, ekstrakciju, jeb data mining. Un arī kolēģi ir vairāk kārtīgi pārbaudījuši, kā šis eh, nolīgums darbojas Atlantijas otrajā krastā. Tālāk Sipels kundze, jautājums par to, vai šī lieta ir apspriesta ar komisāru Malmstrēmu. Nē mēs nesam saņēmuši nekādu pieprasījumu tikties ar komisāri, un mums nav bijis iespējas šo jautājumu ar viņu apspriest. Esmu nosūtījis viņai vēstuli par interešu konfliktu jautājumu. kas skar divus mūsu kolēģus, bet pagaidām atbildes nav. Un noslēgumam TFTP nolīgums, kā arī komisijas eh, internet vietnē, ir paredzēts tas, kā nolīgums nodrošina konfidencialitātes ievērošanu un Eiropas pilsoņu datu konfidencialitātes ievērošanu. Varu atļauties teikt, ka tā nav. Šis nolīgums negarantē mūsu pilsoņu datu konfidencialitāti. Paldies! My... Paldies! Es sapratu no tulkojuma, kad nolīgums e, neievēro konfidencialitātes domāju, ka tas bija domāts privātums. Paldies par jūsu prezentāciju. Es domāju, ka šī debata vēl nav beigusies. Mums ir vēl 5 minūtes pirms nākošā darba kārtības punkta. Un es ieteiktu, ka es došu atkal priekšsēdu eh, sēdes vadīšanu Bauer kundzei.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 Okay, good morning. I would... Labrīt, es gribu iet atsākt san, sanāksmi, lūdzu, ieņemat vietas. So, uh... Labrīt! Vēlreiz mēs tagad runājam par 9. un 10. punktu kopā par Eiropas Savienības tiesību aizsardzības sadarbībai un apmācībai. Eiropol mūsu raporters ir Mr. Diaz Mēra kungs, un tad būs arī Banfī kungs no Cepol un Veinrait kungs no Eiropola un uzraudzības padomes par iet priekšlikumu apvienot Eiropolu un Cepolu. Es atvainojos, kad vairāk delegāti nav klāt, jo ir balsojums Krim, un vakar mēģinājām to noskaidrot, bet nebija cits veids, kā to izkārtot, bet no dosieja mēs pātrināsim zinot, ka tas ir ļoti steidzams, lai pabeigtu šo darbu, un mēs gribētu beigt diskusijas pirms nākošām Eiropas vēlēšanām, un mums ir šodien pirmā debata par jautājumu par apvienošanu Eiropolu un Cepolu, un ko es gribētu ieteikt debatu struktūrai. Mēs gribam uzklausīt komisijas priekšlikumu par viņu viedokli, tad es gribu lūgt mūsu referentam, Diezra Demēra kungam, izteikties par šo priekšlikumu, un tad es došu vārdu mūsu viesiem. Mahonī kungs, kas ir no Eiropola, un tad no Cepols un tad Banfī kungs, kas ir Cepol direktors, un tad Veinrait kungs, kas ir Eiropol direktors, par viņu komentāriem, par priekšlikumu un apvienošanos, un tad beidzot tad dosim jums vārdu delegātiem uz debatēm. Cerams, ka līdz tam laikam būs sanākuši lielāks skaits. Vispirms es gribu dot vārdu komisijai, lai izklāstīts būtiskākos elements no viņu priekšlikumu. Amiči kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie delegāti, dāmas un kungi, labrīt! Es gribu atvainoties no Plīber kunga, kas nav paspējis ierasties, un es arī gribētu pateikties par iespēju dot jūsu komitejai pirmo pārskatu. Jaunākie elementi, kas ir jau atsevišķi, pasniegt eh, Malstrum kungs, kopš stājās spēkā Lisbonas līgums, pārskats par ietvaru ir ļoti būtisks, Malstrom kundze bija ļoti jūtīga par parlamentu aicinājumu un 2010. gadā teica, ka priekšlikums par šo regulu, ko jāpieņem koplī, koplēmumam, ir jā, uzmanīgi jāsagatavo un kad vajadzētu uzlabot ar neformālām diskusijām un ar parlamentu locekļiem, biedriem. Bija vairāk dialogu, kur vairāk šīs komitejas dalībnieki piedalījās, un no dalību valstīm, no EDPS un arī eksperti no abām aģentūrām, Eiropol un Cepol. Balsoties uz Eiropols sasniegumiem, komisijas mērķis no paša sākuma gribēja veidot aģentūru, kas ir efektīgāka, un pirmais inovācija ir parlamenta pārskatamība, kur ir pirmo reizi piedalīšanās no valsts parlamentiem. Parlamenta uzraudzība ir ļoti svarīga, lai būtu efektīva tiesību sargu darbība. Veicot darbu no parlamentiem ar, kopā ar Eiropolu, ir parlamentiem pašiem jāizlem un nevis komisijai. Eiropas parlaments un Komisijai ir loma, lai aģentūra pild savus mandātus un strādā ietva, ietvaros. Nākošai ir sekami par eksantē vērtējumu. Eiropas parlamenta ir jau budžeta autora iestāde, tad mēs uzskatām, ka uzraudzības biedrojam būs jākonsultē ar Eiropas parlamentu un ar valsts parlamentiem. Tas vajadzētu dot strateģiskas pārunas aģentūras virzienu. Eiropas parlaments un valsts parlaments saņems neklasificēto bīstamības vērtējumu un dalīsies ar trešām pusēm, un strateģiskas analīzes par Eiropolu analīzes un pētījumu, ko veic Eiropola. Ir ļoti svarīgi sagādāt parlamentiem vispārīgu ainu, bet tad Eiropas parlamentu varētu arī pieprasīt piekļuvu klasificētiem datiem, kas tiek uzglabāti Eiropolā. Tur būs sadarbības līgums starp Eiropolu un Eiropas parlamentu. Runājot par ekspostu uzraudzību, gan Eiropas parlaments un valsts parlaments saņems visus vērtējumus un pētījumu, ko veikuši Eiropolu. Tālāk Eiropas parlaments pilnvars, lai izsaukt direktoru, ir saprotams, kas arī attiecās uz starpparlamentu sapulcēm, un Eiropola direktori atskaitīsies Eiropas parlamentā par viņu pienākumu pildīšanu. Ejot pie otrā mērķa, veikt, lai Eiropola būtu vēl efektīgāks, atbalstot dalību valsts cīņu ar noziegumu, ir vairāk informācija, kā Stokholmas programmā jau bija teikts, Eiropolai jābūt ir centrs datu uzglabāšanai un analīzē. Un tātad priekšlikums pastiprina pienākumu dalību valstīm nogādāt datus Eiropolam, un tas arī dod mērķiecīgu finansiālu atbalstu, līdzīgi kā tas jau šodien notiek par Eiropas viltošanu. Un tad Eiropols sniegs informāciju Eiropas parlamentam par daudzumu un kvalitāti no datiem, kas tiek sagādāts no dalību valstīm. Bet dati vieni nav pietiekami, pietiekam, un tāpēc priekšlikumā ir mērķis pal, paaugstināt analītisko viedokli nu, ar jaunu datu bāzi, bet priekšlikums detalizēti izklāsti, kāda datu procesa pārstrādes notiek, kur ir avoti un kas pārskata datus. Priekšlikums nosaka datus, ko var savākt katrai atsevišķam gadījumam. Reiz, kad tiek ieviests, tad Eiropola varēs varēs saiknes starp datiem, lai būtu pilnīgāk un reālāk ideja par kriminālu noziegumiem un arī samazināt daudzkārtējo datu uzglabāšanu. Un lai Eiropol būtu spēcīgāks Eiropas pilsoņu acīs, tad būs ļoti stingrs data aizsardzības programma kamēr Eiropolam ir ļoti labs vēsturi, tad es gribu pas, pastiprināt vēl idejas no priekšlikuma. Lai būtu lielāks pār, caurskatamība, tad visas detalizēties nodrošinājumi ir veikti vienā tiesību aktā. Datu aizsardzības noteikumi ir no 45.2001 ko visi Eiropas iestādes ievēro. Tanī pašā laikā ir ļoti svarīgi tiesības aizsardzības jomā datu aizsardzība, tad ir autonoms režīms Eiropolam. Eiropas data aizsardzības pāraugs pārstrādās visu pārskatīs visus datus, kas tiek apstrādāti Eiropolā. Visi kritēriji atbilst visu tie, Eiropas kopienas tiesas likumdošanā, un tad tas nodrošina arī efektivitāti viņus pāraudzībā. Pieeja dalībvalstīm personas datiem, ko glabā Eiropolā, notiek netiešā veidā, Tas ir automatizēts sistēma, kur varētu apvienot datus, kas tiek glabāti Eiropolā, bet tie dati tikai tiek nodoti atsevišķajam pieprasījumam un atbilst uz par īstenotiem aizsardzības līdzekļiem. Eiropolam ir jāsagādā indiv fiziskai personai visu viņu datu pieprasījums, un ir arī cits procedūras, kā apstrādāt datus, ja ir ierobežot drošības vajadzībām. Viss viņa pilsoņiem ir arī tiesība kompensācijai. Pilsons var iesūdzēt Eiropolu vai dalībvalsts, kur kaitējums ir noticis tās vislielākā aizsardzība ir garantēta, datu apstrāda datiem, lieciniekiem un mazgadīgiem ir aizliegts, izņemot, ja ir, ir vajad, obligāti vajadzīga. Te nebūs informācija par reliģiju, par arotbiedrību un arī par, respektīvi, sens, uh, jūtīgie dati netiek izklāstīti Tātad Eiropola vairs nevar sarunāt atsevišķu līgumus ar dalībvalstīm iz, arī par personas datu izmaiņu. Var strateģiskos datus uzzināt no tiesību sargs, sardzības iestādēm, bet tas var tikt pārsūtīts uz citām dalībvalstīm, lai ar parlamentu apstiprinājumu vai pieņemības lēmumu no komisijas tikai, ja ir būtiska vajadzība, dat, personas dats var pārsūtīt no Eiropola direktora. Skatoties uz efektivitātes uzlabošanu, tad ir jauns uzdevums, kā apmācīt jaunus tiesības sargus, jo te ir runa par sadarbību starp tiesības sargu iestādēm un apmācības, kas ir vajadzīgs, lai šī funkcija darbotos praksē. Tas atļaut Eiropolam nodot apmācības skēmu, ko komisija jau arī ievies atsevišķā dokumentā. Jaun, ar jaunu de departaments, ko sauc par Eiropolu akadēmiju. Eiropols veiks apmācības tiesības sargi dalībniekiem visos līmeņos, ne tikai augstākā ranga dalībniekiem. No komisijas un visiem tiesības sargiem būtu jāzina visus likuma tiesību aktus, mācot jaunus policijas kadets un patreizējos policists, zinot Eiropolu ietekmi, tad zinās, kā labāk pārobežu sadarbību, lai apkarot noziegums. Mēs arī gribam specializēt apmācību pret organizēto noziedzību, tā kā tirgošanos, naudas apmazgāšanu, izvērtējot apmācības vajadzības katrā dalību valstī. Un noslēgumā jautājums par valdībām. Eiropola ir viena no pirmām aģentūrām, kam juridiskais ietvars tiks pārskatīts, lai būtu vienodi pieeja centralizētāji aģentūrai. Uzraudzības saiknes tiks veiktas, un es gribētu minēt dažus. Tātad uzraudzības biroja ir mainījusies. Uzraudzības iestāde būs palīdzēt ar zinātnisko komiteju, kas palīdzēs Eiropolu darbam un nodrošinās visaugstākos sta kvalitātes standarts. Pašreizējā juridiskā ietvarā tad padome nozīmē Eiropols direktors, bet no priekšlikuma tas šie nominācijas tiks veikts no uzraudzības biroja, un lai būtu labāk, parlaments var izsaukt kandidāts uz ierobežumu. Es zinu, kad mums ir laika ierobežums. Paldies par jūsu uzklausīšanos, un es beigšu šeit. Paldies! Having... Liels paldies par prezentāciju! Mums ir mazāk nekā stunda laika, lai uzklausītu visus paneļa dalībniekus un arī parlamenta deputātus. Tādēļ aicinātu visus izteikties kodolīgi, cik vien iespējams. Sākumā došu vārdu mūsu referentam Diezde Merakungam. Lūksim viņu izteikties. Lūdzu. Muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms um, sāku uzstāšanos, gribētu piedāvāt jums iespēju uh, uzklausīt vispirms padomas viedokli. Whether... Jā, varam lūgt padomas pārstāvim jautāt, vai padomas pārstāvs gribētu tagad izteikties. Kurš pārstāv padomu? Uh, are you willing to take the floor first? Vai jūs vēlaties tagad izteikties pavisam īsi sākumā. Paldies! Īrijas prezidentūras vārdā gribētu norādīt, ka esam saņēmuši Libe komitejas um, priekšsēdētāju vēstuli um, mūsu vadītāji, prezidentūras vadītājs pārdomā šos jautājumus un pavisam drīz arī atbild, sniegs atbildi. Šis jautājums tiks pārnāts kāds sanāksmē rīt, un visticamāk arī tieslietu iekšlietu padomē jūnijā. Jāsaka, neko citu šobrīd patiesībā vēl ne, vairs nevar piebilst. Paldies! Paldies! Labi, tas nozīmē, ka pēc uh, rītdienas un arī pēc tieslietu iekšlietu padomas jūnijā jūs zināsiet vairāk. Labi, paldies! Dodam vārdu referentam, jā, no padomas tas viss. Muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētājiem! No manas puses īsi ievadvārdi. Un pirmkārt, paužu nožēlu par to, ka likumdošanas teksta tulkojums Eiropas Savienības valodās tika pabeigts vakar pēcpusdienā. Un šādos apstākļos ir ļoti grūti strādāt nopietni. Un šeit, kad mēs esam strādājuši, lai varētu uzsākt tik ļoti vajadzīgo likumdošanas iniciatīvu, Eiropas uh, policijas aģentūra, tāda kā Eiropols, nevar juridiski tikt pakļauta e, padomas lēmumam. Tas jau pats par sevi tai radīja juridisku e, trauslumu, tāpēc mēs atbalstam likumdošanas impulsu, kurš sākas šodien, lai visbeidzot Eiropolu varētu saņemt pienācīgo juridisko rangu e, Eiropas Savienības likumdošanā. Es gribu pateikties eh, komisijai par prezentāciju. Un pirms sāku skatīt citus jautājumus, gribu norādīt, ka regulēja četri 14 nodaļas, likumdošanas priekšlikuma 14 nodaļas un 79 panti. Kā jauns elements, polemisks un sarežģīts, trešajā nodaļā ir apvienošanas jautājums, kas tiks pakļauts plašām debatēm. Un tas eh, par to tiks runāts mūsu sēdes desmitajā darba kārtības punktā, bet jebkurā gadījumā jānorāda, ka mēs varam uzlabot likumdošanas tekstu attiecībā uz administrācijas padomu un izpildu eh, padomi, kas ir jauna figūra, nav paredzēta lēmumā. Tāpat arī mums kaut kas būtu jāsaka attiecībā uz uh, direktoru iecelšanu. Ko Eiropas parlaments pilnīgi dalīs gribēs piedalīties eh, atlases procesā. Un sākotnēji tika piedāvāti trīs vārdi, un ņemot vērā komisijas priekšlikumu, tas būtu viens priekšlikums no eh, administrācijas padomas. Sākotnēji mēs neko neteiksim par šo jautājumu, bet teiks, izteiksimies par parlamenta lomu direktoru iecelšanas procesā, bet ne atlases procesā. Pirmkārt, jāpatur prātā, ka mūsu vadlīnija ir parlamenta kontrole, un mums ir jāuzlabo likumdošanas teksts, likumdošanas priekšlikums attiecībās parlamentāro kontroli, lai tik tiešām kontrola būtu efektīva. Un neobligāti saistot to ar, kā Mičas kundze sacīja, eksanti un ekspost. Šeit vajadzētu rūpīgi pētīt eh, precīzo formulu, kas bet eh, skatītu šo kontroli gan attiecībā uz Eiropas eh, parlamentu, gan nacionālajiem parlamentiem. Un šajā sakarā mums vajadzētu to ļoti rūpīgi izsvērt, lai tā darbotos efektīvi. Tāpat arī ir jautājumi, kur ir saistāmi ar informācijas apstrādi. Informācijas apstrāde ir Eiropola darba būtība. Informācija tiek saņemta un jānodrošina labāka informācijas apriti no dalību valstu puses un šīs informācijas apstrāde ir jāpakļauj daudzām un ļoti labām garantijām. runājot par personas datu aizsardzību, ir nepieciešams augstāks un labāks aizsardzības līmenis, un pirmo reizi tika ņemta padomē vērā Eiropas datu uh, uzrauga loma. Pirms uh, sākam izvērtēt uh, komisijas sacīto, gribu sacīt, ka esmu pilnībā pieejams kolēģiem, kuri vēl strādāt pie šiem jautājumiem, ēnu referentiem, koordinatoriem, un piedāvāju visas informatīvās sanāksmes, kas varētu būt nepieciešams, lai mēs varētu panākt vienošanās un atrisināt domstarpības. Un eh, visbeidzot gribētu paredzēt kalendāru. kas būtu nepieciešams Eiropolam un termiņus. Mums ir jāpabeidz darbs pirms šī sasaukuma beigām. Šajā sakarā piedāvāju savu darbu, savu aizrautību un savu apņēmību. Eh, atbildot Viktorijā Mičai, gribu sacīt jums visiem ka esmu gandrīz, ka komisiju pārstāv. Viņa tā ir ļoti laba profesionāle, kura e, dziļi un pamatīgi pārzina šos jautājumus, pārzina Eiropolu, un man ir tas prieks, e, kā varēju ar viņu sadarboties e, pirms e, krietni laika. Un tagad runājot par tematiem, par kuriem izskanēja komentāri, par juridisko ietvaru Es eh, nevēlos to apspriest eh, pēc būtības, taču zinu, kā vēlāk aģentūra pārstāvjiem, CEPOL konkrēti, runājot par 87. un 8. 8. pantu šie jautājumi, kas ir apspriežami, taču juridiskais ietvers Eh, tomēr pie tā mēs strādāsim. Piekrītu Mičī kundzei par to, cik svarīgi ir uzsvērt parlamentāro kontroli. Un runājot par otro mērķi efektīvu cīņu pret noziedzību un labāku sadarbību ar dalībvalstīm. Šie punkti ir pilnīgi nepieciešami, lai varētu stiprināt Eiropola struktūru. Ir jāpanāk juridiski spēcīgāka struktūra, lai varētu iegūt, apstrādāt, aizsargāt personas uh, datus. Un ir jāveido datu aizsardzības sistēma, kas būtu ar spēcīgākām garantijām. Un runājot par apmācību, domāju, ka būtu labāk iekļaut manus komentārus vēlākās debatēs un uzklausīt, kas ir sakāms Eiropolam, Ceho, eh, Cepolam, administrāciju padomēm, bet jau anticipējot lietas, gribu apgalvot, ka rakstiski un personiski paužu viedokli pretēju apvienošanai. Tomēr Esmu gatavs runāt, uzklausīt un paturēt zināmu elastīgumu, lai varētu panākt un stiprināt. To statūtu un regulatīvo funkciju, kas ir abām šīm struktūra, eh, struktūrām. Un komisijai gribu sacīt, eh, un arī padomē sacīt, ļoti žēl, ka eh, padomu var pateikt, eh, pateikt tik maz, un kā ir viņiem saņemta Lopesa Agilāra vēstule, uz kuru ir jāsagatavo atbildi, un tomēr šī informatīvā nabadzība no padomas puses ir apkaunojoša, jo visi zina, ka mēs risinām jautājumu, kas tiks apspriests rīt un apspriesties lietu, eh, iekšlietu padomē, un šis jautājums tika pakļauts dalību valstu skatīšanai, izpētēji, un mēs esam saņēmuši vē, vēstuli attiecībā uz sapludināšanu no 17 e, valstīm. Tā, šis vēstījums, kā referents no manas puses padomē, nozīmē, ka ir jāveic likumdošanas darbi un nevar apgalvot redzēsim, vajag un varbūt rīt. No manas puses tas ir viss. Paldies. Paldies. Paldies, ka sniedzāt savu viedokli par šo jautājumu. Ir patiešām svarīgi diskutēt par šo lietu. Tagad gribētu dot vārdu uh, John O'Mahoney kungam, pārvaldības um, iestādes Eiropola vadītājiem. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par iespēju šodien uzrunāt jūsu komiteju runājot par piedāvāto Eiropolu un Cepolu apvienošanu. Pašā sākumā gribētu norādīt, ka Eiropola valde ir pavisam īsi nesen pārunāju šo jautājumu, bet tai vēl nav bijusi iespēja pilnībā izdiskutēt komisijas piedāvāto priekšlikumu. Tādēļ man jāuzsver, ka mūsu šodien paustā nostāja ir sākotnēja rakstura un visaptverošāku atzinumu varēsim sniegt rakstiski pēc uh, mūsu sanāksmes Hāgā, kas paredzēta 22. 23. maijā tad, kad visiem valdes locekļiem būs iespēja bijusi pārunāt šo jautājumu. Pēc um, šī priekšlikuma publiskošanas 27. martā es esmu pārdomājis un piedāvājis rakstisku procedūru komentāru izteikšanai par iespējamo šo iestāžu apvienošanu. Balstoties uz 18 uh, vēstulēm, šobrīd situācija ir tāda, ka netiek atbalstīta Eiropola un Cepola apvienošana un no, norādīšu, kādi ir valdes delegātu piedāvātie iemesli. Pirmkārt, abas aģen šīs aģentūras, tam pēc būtības ir atšķirīgi mandāti, kas nepārklājas. Cepol mandāts un darbības joma lielā mērā pārsniedz Eiropola veikto, tur tiek runāts par uh, profilaktisku noziedzības novēršanu, um, drošība, uh, policistu apmācība un uz, uh, viņu prasmi uzlabošana, um, apmācības saistībā ar demokrātiskām tiesībām un garantijām, runāt par aizsardzību, kā arī Eiropas Savienības policijas spēku apmācība ne militāriem mērķiem. Un, ja būtu piedāvātais, piedāvāta apvienošana, tad tas viss pāriet uz Eiropolu. Tie ir tikai daži no CEPOL um, mērķiem, tie pārsniedz Eiropol um, kompetences, kur ir runāts, ka ir jāstiprina dalību valstu policijas spēki, izmantojot sadarbību cīņā ar smagu, uh, smagiem noziegumiem, kā arī terorismu un citiem noziedzības veidiem, kas ir paredzēti Eiropas Savienības politikā. Un tādēļ CEPOL apmācību uh, nodošana Eiropolam ietekmētu negatīvi Eiropola iespējas koncentrēties uz saviem primārajiem uzdevumiem šādos laikos, kad uh, ir arī papildus sloks radot kibernoziedzības centru. Tā kā cīņa ar uh, terorismu iegūst aizvien lielāku sabiedrības uzmanību, uh, um, apmācības var kļūt par tādu sekundāru intereses jautājumu un um, tam varētu tikt pie, pievērst mazāka uzmanība. Bet šo uzdevumu veikšanai ir nepieciešams apmācības un tādēļ ir nepieciešams um, papildarbības, um, veicinot apmācības gan saistībā ar cīņu ar terorismu un abiem abu iestāžu mandātiem ir jābūt nošķirtiem. Padomes komisijas un parlamenta kopējā nostāja par de decentralizētām aģentūrām uh, nosaka, ka ja uzdevumi pārklājas, tad ir jādomā par uh, aģentūru apvienošanu. Bet šajā gadījumā tā nav, un komisijas uh, priekšlikumā ir grūti saprast, kādas uh, būtu iespējamās sinerģijas un kādā veidā um, šī kopēja apvienotā struktūra būtu labāka. Vairāku dalībvalstu delegāti ir arī pauduši bažas par to, vai piedāvātā apvienošana patiesībā raz, radītu kaut kādus uzlabojumus efektivitātes ziņā vai ietaupījumus. Un šķiet, komisijas um, sniegtās aplēses nav pietiekami detalizētas un tajās nav ņemta vērā potenciālā ietekme jaunajiem uzdevumiem, kas ir saistīti ar jauno tiesības sargājušo iestāžu apmācības sistēmas īstenošanu un kā tam būtu ietekme arī uz cilvēku resursiem. Turklāt ir arī bažas par to, ka, ja neizdosies nodrošināt uh, nepieciešamo um, darbinieku skaitu pēc uh, apvienošanās arī tas negatīvi ietekmēt gan Eiropol, gan Cepol darbu. Šobrīd Cepol kā aģentūra uh, efektīvi strādā un, ja nepieciešams, sadarbojas ar Eiropolu. Cepol sadarbojas arī ar dalībvalstīm un citām aģentūrām. Piedāvāta apvienošana varētu samazināt Cepol redzamību. Un tas ietekmētu arī dalību valstu potenciālo ietekmi cepola darbību vadīšanā, kā piemēram uh, um, apmācī, policijas apmācību koledža, kas ir būtisks elements. Cepola darbības uh, tiek veiktas uh, sadarbojoties ne tikai ar Eiropolu, bet arī ar citām aģentūram, kā piemēram Frontex. Un Stokholmas programmā ir noteikti um, Eiropola rīcības virzieni, kas nav saistīti ar apmācībām, un šajā kontekstā gan Cepol, gan arī Eiropolam ir būtiska loma apmācot policistus un robežsargus, paturot prātā Eiropas dimensiju. Tas varētu likt jautāt, kādēļ tad apvienošanā neiekļaut arī Frontex kā aģentūru. Turklāt tiek piedāvāta arī ideja ka tas neatbilstu līguma 88. pantam, kur ir norādīts, ka parlaments pad un padome atbilstoši tradicionālai uh, likumdošanas procedūrai nosaka Eiropolu um, kompetenci un mandātu, un apmācības nav iekļauts uh, šajā kompetenci jomā, kas būtu jā, jānodod šai jaunajai aģentūrai. Uh, Var jau būt, ka ir um, ieguvumi apvienot vai citas aģentūras, kur ir novērojamas sinerģijas, bet uh, šajā gadījumā, šajā konkrētajā gadījumā šāda pieeja ir apšaubām. Turklāt ir būtiski minēt arī pienācīgas konsultācijas ar valdi. Šajā jautājumā komisija valdei ir sniegusi informāciju, mūs informēja pirms publicēšanas, Tomēr uh, komisija neiepazinās ar valdes nostāju šajā jautājumā. Un pirms pabeidu savu runu, gribētu tikai norādīt, ka tie ir tie viedokļi, ko piedāvāja valdes a, uh, locekļi, ko esam saņēmuši rakstiski un tādēļ uzskatām par sākotnēju rakstura nostāju. Pirms šis jautājums mūsu nākamajā valdes sanāksmē nav pienācīgi pārunāts. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies! Jā, man patiešām Uh, tīri labi patika ideja, ka arī Frontex varētu vēl piemest klāt. Bet nu došu vārdu Fintan Fanning kungam, kas ir Cepol valdes priekšsēdētājs. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komitejas biedri, dāmas un kungi, labrīt visiem. Cepol uh, valde ir pieņēma zināšanai komisijas priekšlikumu uh, apvienot Eiropol un Cepol, un 29. valdes sanāksmē policijas uh, koledžā tika, mēs nonācām pie sekojošiem secinājumiem. Kopumā ir pieci elementi. Eiropol un Cepol uh, apvienošana netiek uzskatīta par pozitīvu, para, netiktu uzskatīta par pozitīvu parā, parādību, jo tādējādi uh, sadarbība ar valstu policijas apmācības iestādēm kļūtu krietni sarežģītāka un a, valstu loma apmācības semināros ir ļoti liela. Abu aģentūru galvenās a, struktūras, kā arī a, kompetences lielā mērā atšķiras dalību valstu līmenī, jo īpaši tas attiecas uz pārvaldības elementu. Otrakārt, piedāvātā administratīvā personāla pārvietošana nav īsti realistisks priekšlikums. Esošais darba sloks administratīvajiem darbiniekiem būtu jānosadz arī nākotnē un nevar vienkārši pieņemt, ka esošā darba slodze, ka esošais Eiropola darbinieku apjoms varētu pārņemt šo slodzi pilnībā. Turklāt nav arī pamatotu aprēķinu attiecībā uz personāla sadali. Komisija nav piedāvājusi šādus datus. Treškārt, izmaksu ietaupījumi cepola um, struktūrās nav iespējami, jo šā, tā, šāda integrēta pieeja ir pie, piemērota jau vairāku gadu gaitā. Ceturtā, ceturtā kārta aizvien pieaugošās apmācības izmaksas. Um, kopumā jāsaka, ka cepola apmācības kopumā lielākoties notiek dalībvalstīs, un arī dalībvalsts lielā mērā sedz daļu no izmaksām. Tādēļ ir apšaubāmi, cik lielā mērā šāda vietējo semināru organizēšana varētu tikt uzturēta pēc potenciālās aģentūra apvienošanas. Un piektkārt, tas, ka Eiropol un Cepol sadarbība šobrīd ļoti labi darbojas, ir arī arguments pret apvienošanu. Cepol un Eiropol koord, darba koordinācija var aptvert arī citas aģentūras drošības jomā. Un tā visa rezultātā policijas uh, koledžas valde grib Uh, paust savu nostāju pret Eiropolu un Cepolu apvienošanu. Valdes mandāts esošajam direktoram un arī valde, valdē arī nākamajā sastāvā sniedz šādu nostāju pret komisijas priekšlikumu. Un Cepola valdē 29. martā Dublinā šāds, uh, šāda nostāja tika pieņemta ar balsu vairākumu. Paldies! Paldies! Nu, vārds Banfī kungam, Cepol direktoram. <clears throat> Madam Čer. Priekšsēdētāji, godējumie deputāti, Lībe komitejā, dāmas un kungi, arī es vēlētos pateikties par iespēju uzstāties jūsu priekšā šodien un tā, eh, kā jau sacīja tikko priekšsēdētājs, varu jums darīt zinām šīs institūcijas vadības viedokli. Šobrīd ir ļoti grūti izvairīties no uh, pār, uh, viedokļu atkārtošanas, un tāpēc es tomēr mēģināšu izteikties tomēr īsi. Kā jau tika sacīts, pēdējo trīs gadu laikā Cepolu atzina vajadzību pēc pārmaiņām, un šobrīd notiktu lielākās vadības maiņas kopš 2010. gada. Tāpat arī ņemot vērā eh, pārvaldības izmaksas, eh, ka un to, ka mēs varētu samazināt 60% eh, samazinājumu. Tāpat arī mēs esam krietni vien samazinājuši izdevumus, mēs esam veikuši pārorganizācijas darbus, pārorganizējuši darba grupas un esam panākuši eh, vadu, vadības struktūrās krietnu vienkāršošanu. Tas būtu pirmkārt. Otrkārt, mēs esam piešķīruši eh, finanšu resursus, lai veicinātu policijas koledžas efektivitāti. Kopš 2009. gada eh, ir dalībnieku skaits pieaudzis no diviem līdz vairāk nekā sešiem tūkstošiem. Mēs esam eh, ieviesuši jaunās tehnoloģijas un 2012 gads bija tas, kad virtuālajās klasēs mums bija vairāk studentu nekā tradicionālajās. Tālāk, runājot pār uzlaboto pārskata atbildību. Jāsaka, ka mēs esam krietni vien uzlabojuši savu darbu, un arī gribu ziņot, ka 12. gadā Cepola vei, ir veicis eh, vairākus auditus, kopā šogad laikā ir notikusi 14. Un visi 14 arī auditi apstiprina to, ka eh, nav nekādu eh, pārkāpumu cepu darbībā. Mēs ar šiem atzinumiem lepojamies. Tālāk runājot par cepolu Eh, filozofiju. Galvenais jautājums ir iekšējā koherence, un mēs e, cenšamies strādāt veidā, kas būtu pilnībā integrēts Eiropas e, aģentūru Eh, kopainā, nodrošinot to, ka mācību katalogs ir būtisks un atbilst esošajām prasībām, ņemot vērā Stokholmas programmu, iekšējās drošības prasības un tā tālāk. Tāpat arī e, ir domāts par mūsu apmācību programmu uzlabošanu un eh, Tagad daži vārdi par sadarbību starp Eiropolu Cepolu. Nekad nav bijusi tik cieša šī sadarbība kā pēdējo gadu laikā, un mēs varam rēķināties uz profesionālu sniegumu no Eiropola puses, lai varētu identificēt apmācību programmu saturu cīņā pret organizētās noziedzības apdraudējumiem un citiem, un vairāk nekā 800 Uh, mm, apmācošā personāla un vairāk nekā 400 ekspertu, ko mēs varam izmantot. Un arī gribu norādīt to, ka abi aģentūru mandāti nav vienādi. CEPO portfolis galvenokārt uh, strādā ar pārobežu noziedzības apkarošanu 30% un cilvēktiesību citiem jautājumiem 70%. Tālāk, dāmas un kungi, mums ir vienošanās ar Eiro starp Eiropolu un Cepolu, ka mums ir jānodrošina tas, ka mēs spēsim risināt pieaugošo as, um, prasības pret Eiropas eh, tiesiskuma nostiprināšanas pasākumu pasākumiem mums ir jādomā par investīcijām apmācībās, kas ir investīcijas Eiropas e, nākotnes drošībā. Tas no manas puses ir viss. Paldies! Un nākošais runātājs Veinraitkungs, kas ir Eiropola direktors. Paldies priekšsēdētāji, labrīt kolēģi! Runāt par regulas priekšlikumu. Dažas ļoti vispārīgas piezīmes. Protams, būs vēl vajadzīgs vairāk debates, bet Eiropol ir gatavs atbalstīt šo komiteju maksimāli un arī, <clears throat> kā to norādīja referents. Eiropolā mēs atbalstam galvenos priekšlikumu principus, kas būtu uzlabot operatīvo efektivitāti, pārskat atbildību, tā skata parlamentu priekšā, paturēt augstu datu aizsardzības līmeni un, protams, nodrošināt. Uh, efektīvas pārvaldības eh, nosacījumus. Un tāpat ir vairāki interesanti priekšlikumi šajā sakarā konkrēti runāt par operatīvo efektivitāti aģentūrai, kura saskars ar pieaugošiem apdraudējumiem, ir tīpaši no organizētās noziedzības salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Tāpat arī runāt par datu aizsardzību mums jāpēc šie jautājumi samērā būtiski, un vēl ir priekšlikumi, kuri ieviestu jaunas un būtiskas izmaiņas esošajos datu aizsardzības eh, noteikumos, un mums ir jānodrošina tas, ka praksē tas nemazinātu organizācijas efektivitāti. Taču detalizēti visi šie jautājumi tiks apspriesti parlamentā un padomē arī. Tālāk runājot par apvienošanos ar Cipoldu. Es um, pēc trim iepriekšējiem runātājiem neko jaunu gandrīz nevarēšu uh, piebilst, taču Tomēr tīri tehniski informācija šajā sakarā, kura varētu palīdzēt debatēs. Kā Banfikungs sacīja, ir vajadzība atbalstīt, ap, pastiprināt apmācību schēmu, un mēs varam runāt par dažādiem struktūrāliem risinājumiem, kuri viss saskars ar apvienošanos starp eiro un sepulu. Taču es saprotu arī to, ka ir jāpadara efektīvāka Eiropas eh, likuma nostiprināšanas apmācība, bet ņemot vērā to, kas, eh, kāda situācija ir šodien, ka vēl aizvien pirmajās rindlīnijās nav pietiekamas izpratnes par Eiropas policijas sadarbību. Mums vēl aizvien ir jāpārliecina ik viens valsts izmeklētāji eh, par to, kāda eh, vērtība varētu būt eh, sniedzot savu devumu šajos pasākumos. Un mums, mums vajadzētu runāt par atšķirīgām kultūrām policijas eh, spēkos attiecībā uz Eiropolu apzināšanos. Bet ir dažādi veidi, kā to risināt. Tāpat arī piekrīt tam, ka Cepol un Eiropol ļoti labi sadarbojas un 30 procenti mēs veltām kursiem, 70% um, kursiem, par kuriem viņš runāja, vai varētu būt vairāk sinerģijas vai vairāk racionalizācijas, tas ir iespējams, taču runājot par uh, apvienošanu, ja šis lēmums tiek pieņemts, tad ļoti rūpīgi ir jāizstrādā šīs apvienošanās nosacījumi un arī to, kā tas varētu ietekmēt Eiropolu, kā jau to, eh, to tikko ilustrēja iepriekšēji runātāji mēs nedrīkstam uzdot jaunus būtiskus e- pienākumus Eiropolu, nekuriģējot tā kapacitātes. Tālāk par praktiskiem aspektiem. Ja likumdevēji tā nolems, tad praktiski mums būtu jārisina arī citu jautājumu, piemēram, telpas jautājumu, lai saskanē pašreizējiem aprēķiniem varētu būt tādi iespējami, bet tas arī nuz, bū, tā būtu mūsu telpu galējā robeža. Šobrīd kapacitāte mums ir 800. 65 darbiniekiem, šobrīd ir 7, vairāk nekā 700, un uz gada beigām šis skaitlis varētu būt pie 760. Šobrīd ir aptuveni simts brīvu vietu. Komisijas priekšlikums eh, paredz ap 54 jauniem posteņiem un 40 cepau. Tātad mēs nonākam pie galīgās robežas. Un eh, praksē tas varētu nozīmēt eh, apgrūtinātu darbošanos. Un visbeidzot, es gribētu atbalstīt Eh, man priekšsēdētāju stāšanos, ka mums ir jānodrošina tas, ka mēs saglabājam Eiropolu kapacitātu operatīvu atbalstu dalību valstīm. Un eh, runājot par praktisko apvienošanu, kā tas ietekmēs Eiropolu resursus, nodrošināt to, ka mēs neatkāpjamies no saviem pamatuzdevumiem, mums ir jāstrādā tā, lai. Uh, ieguvums būtu Eiropas eh, sabiedrībai un Eiropas eh, tiesību sargājušām struktūrām. Paldies, eh, turpina priekšsēdētāji, tagad došu vārdu deputātiem. Un Vaiderhoter kungs ir pieteicies. Un pēc tam dosim vārdu citiem runātājiem. Paldies! priekšsēdētāji. Debates ir samērā unikāls šeit no vienas puses ir Eiropola, no otras puses ir likumdošana, kurai bija jātiek pieņemtai pirms kādu laiku. Esmu um, gan darīts pār referentu optimismu. Varbūt vēl šī likumdošana varētu uh, tikt pieņemta mūsu sasaukuma laikā, jo tā ir ļoti nozīmīga, un arī Eiropols ir ar Eiropas pievienoto vērtību. Tādējādi tas būtu ļoti noderīgi Eiropas pilsoņiem. Eh, laba Eiropola darbība viņu acīs nozīmē vairāk drošības. Un Tādā veidā viņi apzinās, ka Eiropas devums ir pozitīvs. Tāpat pozitīvi ir tas, ka Eiropola ir pakļauts parlamentārai kontrolei, ka uh, tiek uzlabot sadarbības. Tagad neuzskaitīšu visu piedāvāto, kas man šķiet eh, būtiski, bet ir arī nozīmīgi piešķirt lielu vērību datu aizsardzībai. Vēl citas pārdomas ir būtiskas jautājums par uh, Eh, datu eh, nodošana no trešajām valstīm, personas eh, datu uzraugu un aizsargu lomas Eiropas līmenī. Šie visi jautājumi ir būtiski vesela rinda ar lietām, kas ir jāsakārto maksimāli drīz. Tālāk vienošanās starp Eiropas parlamentu un Eiropolu par konfidencialitāti vai datu izplatīšanu. Arī tas ir būtisks jautājums. Ņemot vērā to, ka laika mums ir atlicis maz, es nezinu, vai ir jāpievieno citi elementi. Mēs varam runāt par aģentūru apvienošanu, par citiem jautājumiem, taču šeit būtu jāuzklausa pilnībā uh, Eh, iesaistīs tās puses. Šīs dienas uzstāšanās likās ļoti būtiskas, jo, manuprāt, prezentācijas labi parādīja to, ka eh, šīs aģentūras strādā pie šiem mērķiem, un es nezinu, vai brīdī, kad laika paliek maz, vajadzētu pievienot eh, papildu problēmu un radīt tādu, bez kuras mēs būtu varējuši mierīgi iztikt. Es domāju, ka ir šīs iniciatīvas jāturpina, paturot iespēju īstenot apvienošanos. Tas nozīmē, ka mēs arī vēlāk varētu par to runāt. Es esmu pārliecināts par to, ka šo dosiju mēs gribam pabeigt maksimāli drīz, un esmu izbrīnīts, ka tiek pieminēta šī papildus eh, problemātika. Nākošais runātājs, eh, ja varat eh, izteikties minūtes pusotras garumā, lai dotu iespēju arī citiem runātājiem. Veronika Matjē, paldies priekšsēdētāji. Ļoti žēl, ka nebija klāts kad izteicās runātāji. Turklāt jūs zināsit, kā es strādāju pie šī jautājuma no e, pašiem sākumiem. Diemžēl mums vairākiem vajadzēja balss būt balsojumā Krim komitejā par šo ziņojumu. Bet e, man izstāstīs, kas tika Eh, lemts šeit. Runājot par Eiropolu, ir jāgarantē šīs struktūras neatkarība, neviens par to nešaubās, tas attiecas uz pilsoņu drošību, Envorta kungs eh, ļoti labi izstāstīja par aģentūras darbu, un vēlreiz gribu norādīt, ka pilsoņu drošība ir būtisks jautājums, neviens to negrasās apstrīdēt. Eiropola aģentūrai tāpat būs arī jātīstās ar laiku, jo redzot jūsu ziņojumus, ko mēs uzklausām regulāri Lībe komitejā, tie ir ziņojumi, kas ir gandrīz vai dramatiski, un ar laiku jums nāksies saņemt papildus līdzekļus. Tālāk Bonfīkungs runāt par paveikto darbu pēc parlamentārajiem ziņojumiem, gan Lībe, gan Kokobu. Uh, E, komitejās domāju, ka šai aģentūrai ir jāpaliek neatkarīgai, jo jūs gan Cepol, gan Eiropol pamatā viens otru papildināts un lai runājot Veinvort Veinraita kunga vārdiem, apzinoties kopīgās vajadzības, tais komi padomī komisija visām Eiropas institūcijām, nacionālajām institūcijām, varbūt šeit ir jāņem vērā arī nekustamā īpaš, īpašuma politika un vajadzētu domāt par risinājumiem jūsu konkrētajās vajadzībās. Mēs esam atvērti, referents diezdiemēr ir atvērts, lai meklētu atbildes, bet šī pilnīgā apvienošana, manuprāt, nav vislabākais risinājums ne pilsoņam, ne parlamentam, ne arī policijas apmācības darbā ilgā termiņā, lai varētu šis eh, policijas apmācības, nu jau drīz 28 valstīs daudzgadīguma, domāju, ka komisijas piedāvātais eh, risinājums ir tīpaši ņemot vērā pirmos pētījumus. Eh, Bū, tas būtu vissliktākais. Ir jāatrod vienošanās, kas apmierinātu gan komisiju, gan arī varētu garantēt un nodrošināt Eiropas uh, pilsoņu vajadzības pēc drošības. Domāju, ka mēs to varēsim panākt, ja mēs visi sēdīsimies pie vienotas sarunu galda. Paldies, paldies, Ernsta kundze, lūdzu. Jā, ja, vielen dank. Um... Paldies. Vajadzētu saprast, ko mēs vēlamies panākt no šī jaunā regulējuma. Un ir arī jāsaprot, kāds tad ir gala mērķis. Es saprotu, ka ir jāveido efektīvāka policijas sadarbība. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un jautājums, kas rodas, ir, vai šādai apvienošanai ir jēga. Es tā nedomāju. Jo, ja Eiropola mandāts tiek paplašināts, tad par to ir jārunā. Vai arī mēs norādām, policijas izm... apmācīšana ir mazāk svarīga, bet eh, domāju, ka neviens to nevēlas. Tālāk. Pilnīgi noteikti mēs nevēlamies veidot eh, melnu eh, kasti, jo pagaidām Eiropola ir viena no tādām melnajām kastēm, ar kurām mēs saskaramies Tāpat ir jānorāda, ka datu aizsardzības jautājumi ir prioritāri. Jūs runājat par bezapstājas par uh, regulu di, eh, no 2001. gada, tomēr jautājumiem ir jāatbilst uh, datu aizsardzības pakets jautājumiem. Manuprāt, regula var tikt uzsākta tikai, pēc datu aizsardzības paketes, jo nu, vēl jau vairāk tāpēc, ka šis jautājums mums šķiet ļoti nozīmīgs un viens ietekmēs otru. Tālāk komisijas pārstāvis sacīja, ka mēs vēlamies, lai visi ziņojumi nonāktu Eiropas parlamentā. Ļoti labi. Vienīgais jautājums no manas puses ir, ko tas nozīmē. Par Swiftu, ko regulā nozīmē bija, piemēram, tikko bija debates, mēs konstatējam, ka Eiropola ir pret šādu ziņojumu publiskošanu. Tātad tas kļūst par klasificētu ziņojumu. Ko jūs par to domājat? Tāpēc, ka dat, eh, gan caurskatāmība, gan datu aizsardzība mums ir būtiski jautājumi. Es domāju, ka bija ļoti interesanti informācija. Mm, pateicos, ka jūs ieradaties. Es varu vienīgi pateikt, ka mēs esam visi ieinteresēti, lai būtu labāka policijas sadarbība Eiropā. Un lai cilvēki zina par likums sargu iespējām. Un tātad Eiropolam, protams, ir vajadzīgi līdzekļi, lai pildītu savu mandātu, bet es domāju, ja ir vajadzīga efektīva policijas sadarbība, tad vissvarīgākais ir apmācības, jo tas ir pamats sadarbībai. Ja kaut kas jau tagad strādā, ja darbojās un ir efektīvs, tad es nesaprotu, kāpēc mums ir jāmaina kaut ko, jāmēģina kaut ko jaunu, ko mēs esam skaidri dzirdējām, kad nav skaidrība, vai tas būs veiksmīgs. Es neuzskatu, ka apvienošanās būtu labs yes, opcija. Es varu piekrist iepriekšējiem runātājiem, ka tas varētu būt vissliktākais variants, un ja kaut kas funkcionē un labi strādā, tad mums vajadzētu to atbalstīt un iedrošināt, nevis radīt problēmas, kur problēmas jau ir atrisināts. Paldies! Un mums ir divi, vēl divi runātāji - Gijom kungs un Albrecht kungs bet es arī gribētu kaut ko piebilst beigās. Ļoti īsi daudz, kas jau tika ne, e, pateikts. Un e, mēs varējām sekot debatēm, un esmu pārsteigta zināmā mērā par to, kā notiek debats par šo jautājumu, jo paliek iespējas, ka uzlabošanās lietas E, ir otrajā plānā salīdzinājumā ar apvienošanās lietām. Par apvienošanos mēs dzirdējām lielākoties negatīvus viedokļus, un es gribētu saprast, vai vienīgā motivācija ir finansiāla, un arī risinājumi var tikt meklēti, ja mēs atrodam optimizācijas. Vien, lai apvienošanās nebūtu vienīgais sarkanais pavadiens mūsu sarunā, es gribētu atgriezties pie uzlabošanās iespējām, kas ir būtisks nākotnē un kā uz, attīstās struktūra un kā uzlabot tās darbību. Paldies! Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies visiem, ka jūs esat atnākuši Es man arī jāatvainojas, ka es ierados ar nokavēšanos, jo man bija jābalso krim, par krim ziņojumu, kur mēs arī domājam par mūsu nākotnes darbu iekšējo, par organizēto noziedzību un pāraudzību, kā notiks pāraudzība ar Eiropolu, un, protams, tur būs vieta debatēs. Es gribu vispirms komentēt debatēt par data aizsardzības jautājumu. Protams, tas ir ļoti būtisks jautājums Eiropolu regulā, un man, no man viedokļa Eiropols saņēma uzticību no ļoti stingriem data aizsardzības noteikumiem, it sevišķi, kad mēs gribam vēl pastiprināt datu apmaiņu starp likumsargu organizācijām, un mums ir jābūt standarta data aizsardzībai, un tad mēs nevaram uzskatīties Eiropolu regulu ar data aizsardzības jautājumu, kas ir likumsargi jautājumā. Tā kā es gribu lūgt jums visiem, ka dalību valstīm ir jāpiekrīt par kopējiem saistošiem noteikumiem. Saistoties ar šo direktoru, tas ir priekšnoteikums. Tas ir priekšnoteikums, ka mums ir jāpieņem šo direktīvu pirms mēs stiprinām data aizsardzību, jo policijas iestādēm ir jāuzticās citu dalībvalstu sistēmām, un līdz ar to mums ir jābūt šie saistošie standarti, sadarbosimies lai mūs šos divus jautājumus varam risināt kopīgi. Tas ir priekšnoteikums, tas ir vajadzīgs, un no parlamenta puses mēs uzstāsimies uz šo jautājumu. Un vēl vienu beidzamo teikumu. Jautājums par cepolu. Es piekrītu kolēģiem. Mēs saskatām vērtību, kad ir neatkarīga cepola iestāde, un lai nu, nu nostiprināt Eiropolu ar līdzekļu jautājumu, tā ir prioritāte mūsu budžetā, un ja mēs tērējam simtiem miljonus par gudriem, gudrām robežām, tad ir mazāk naudu, ko izdot par kopējām izmeklēšanas komandām Eiropolā, un mums tas jāņem vērā, skatoties budžetu. Paldies, un priekšsēdētāji es gribētu komentēt par to, ko mēs šeit redzam. Mums ir divas ļoti labi funkcionējušas iestādes, un mums ir priekšlikums, kas ir ļoti svarīgs mums visiem, un mums to ir jābeidz pirms šī sasaukuma beigām, un mēs komplicējam, komplicējam savu darbu. Es neesmu dzirdējis nevienu argumentu kas būtu par šo apvienošanos. Mēs jau vairāk gandrīz stundu esam runājuši, un vienīgais arguments, ka mēs varētu ietaupīt līdzekļus, tas nav pārliecinošs arguments. Ko mums vajadzētu? Svītrot šo apvienošanos domu un iet uz priekšu ar likumdošanas priekšlikumu, lai būtu, mēs varētu risināt jautājumus par datu aizsardzību un lai Eiropola būtu labāk funkcionēt, es gribētu turpināt šīs pārunas. Te ir ļoti svarīgi argumenti uzklausīt apkopojumu no mūsu referenta, no Dievs Damiera kunga, pirms mēs beidzam šīs debats daļa. Lūdzu, Jums vārds. <clears throat> Senjora Presida. Paldies, priekšsēdētāji. Es augstu vērtēju ziņojumus, ko ir sagatavojušas SAM, CEPOL un Eiropolu struktūras, gan no administrācijas eh, puses, no direktora puses. Un pirmais komentārs pēc viņu klausīšanas ir vairāki argumenti pret apvienošanos. Lielākā daļa argumentu. Būtu apkopojumi sekojoši no vienas puses. Ir apstiprināta abu aģentūru efektivitāte kas ir uzlabojama, un arī loģiski būtu tas, ja tās saprātīgi darbojas atsevišķi, tad nevajadzētu eksperimentēt ar apvienošanos. Un arī Tāpēc likumdošanas priekšlikumi nešķiet visai, visai pamatoti neatiesībā attiecībā uz ietaupījumiem, ne arī attiecībā uz koordinācijas uzlabošanu un sadarbību, kura šobrīd norit ļoti veiksmīgi. No otras puses, strīdīgs ir 88. panta pieminējums. Tāpēc vajadzētu rast juridisku pamatīgāku argumentu, kas izriet no 88. panta, eh, lai vienkārši nebūtu šī viena panta pār, eh, eh, panta reformēšana. To varētu attiecināt arī uz citu pantu, kurš attiektos uz apmācību. Bet vēlreiz atkārtoju, ka augstu vērtēju ik visu uh, sniegumu un gribu pateikties Eiropola direktoram par uh, sanāksmēm un esmu gatavs ar uh, uh, tikties. Bet es vēl gribu eh, vairākus jautājumus uzdot kolēģiem un iesniegt visu analīzē. Pirmkārt, mēs zinām, ka nākošā gada pavasarī beidzoties eh, Brans. Branshild varētu domāt, ka mēs esam pret apvienošanos un ka vajadzētu meklēt jaunu Braunshildu. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka Robs tikko komentēja tu, ka viena no problēmām Hāgā ir telpa. Šeit varētu būt viens no risinājumiem. Tāpat gribu pateikties kolēģiem par komentāriem, gan sociālistu grupā, gan tautas partijas grupā, gan arī pārējās. Gribu pateikties sociāldemokrāta referentam par komentāriem un domāju, ka ar eh, apvienošanās jautājumu mēs jau nevajadzīgi sarežģījām dzīvi. Gribu pateikties Veronikai Matjē. Un domāju, ka vajadzētu domāt par citām alternatīvām, nevis pilnīgu apvienošanos. Herstas kundze jautā, vai ir kāds pamats šai sapludināšanai. Un deputātiem Ernstēna Albrechtai ir vienots viedoklis par to, vai vajadzētu visus datu aizsardzības jautājumus pakļaut Eiropola deklamentā plašākai normai, kur šobrīd tiek apspriesta parlamentā un par kuru referents ir deputāts Albrechts. Kinga Gāla runā par policijas sadarbību Eiropā un ziņo acīm redzam faktu, ka ja sadarbība darbojas, tad nav tā jāmaina. Tālāk par apvienošanās eh, radīto, radītajiem sarežģījumiem, ņemot vērā tos, domāju, ka nevaru atrast nevienu argumentu par labu apvienošanai. Taču nedrīkstam aizmirst to, ka mēs runājam par drošības aģentūru. Mēs varētu vēl turpināt, turpināt šos jautājumus, bet eh, es būšu izklāstījis no savas puses visu un paldies kolēģiem, kuri palīdzēja man strādāt pie šī jautājuma. Eh, paldies un paldies mums viesiem, kas piedalījās šī garā debatē, bet mēs arī turpināsim šo debatu par likumdošanas priekšlikumu. Mums ir vēl viens darba kārtības punkts, man jāatvadās un tad mēs, mums jāturpina savu sanāksmi. Eh, as, as far as I mentioned, we are kā jau es jau teicu, mums ir vēl viens darba kārtības punkts. Yeah. With... Ir nolīgums starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku par tādu personu atpakaļ uzņemšanu, kuras uzturās neatļauti. Mūsu referenti ir Renāta Somera un es gribētu lūgt Somers kundzei izteikties par viņas ideju un par viņas viedokli par šo jautājumu, un mums ir arī komisijas pārstāvs ar Luciano Francesko kungu. Paldies jums, kas piedalījās iepriekšējās debatēs. Tātad lūdzu, Somers kundze, jums vārds. Es gribētu lūgt tie, kas nepiedalās nākošās diskusijās, lūdzu turpiniet diskusiju ārpus telpas, lai mēs varam piestrādāt pie beidzamā darba kārtības punkta, jo mūsu tulki drīz mūs atstās. Lūdzu, Somers kundze, jums vārds. Labi, liels paldies šodien. Es gribu runāt par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku, jo pat ja mums nav tālāks grafiks, mums mūsu termiņi būs atkarīgi no tā, kad Turcija parakstīs atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Par ko mēs runājam? 2002. gadā Eiropas Savienība un Turcija vienojās, kad būs atpakaļ uzņemšanas nolīgums, lai nodrošinātu, kad cilvēki, kas dzīvo bez atļaujas Eiropas Savienībā, astoņas gadus vēlāk vienošanās tik panākta, un pagājušā gada jūnijā vieno nolīgums tika parakstīts. Eiropas parlamentam ir jāpiekrīt šim nolīgumam, tas ir ļoti svarīgs nolīgums, jo mēs zinām, ka Grieķija ir galvenais ceļš, kā iekļūt Eiropas Savienībā no Turcijas, un ja būtu atpakaļ uzņemšanas nolīgums, lai pārtraukt šo plūsmi, tad tas būtu vērtīgi. Un tad varētu trešos valsts pilsoņus un tādi, kam nav pils, pilsonis, pilsonība, varētu at, atpakaļ uzņemt. Turcija ir tikai uzlikuši iniciāls un, lai kā pamat, lai parakstītu, tad ir vajadzīga vīzas liberalizācija, ko Eiropas sav, Savienībai vajadzētu pieņemt. Šanī, šajā gadījumā Eiropas komisija ir pieņēmusi tādu lūgumu un ir uzstā, uzstādījusi ceļu kartu, kā vīzas liberalizēt, jo ir vajadzīgi gan tiesību aktu reformas Turcijā, un arī jābūt ir drošība identitātes dokumentiem un sadarbības starp robežsargiem un Turcijas un arī ievērošana pamatvērtības. Tātad atpakaļ uzņemšanas vienu nolīgums ir ļoti svarīgs, kā jau es jau minēju, jo tas būtu svarīgs lēmums, kā cīnīties ar nelegālo imigrāciju, un tad ir pat reizē tas varētu apkarot pārobežu noziegumus, te ir runa par cilvēku tirdzniecību, un tas arī veicinātu Grieķijas, palīdzēt Grieķijai, jo sloks, par ko ir vienojušies dalībvalsts, tātad Eiropas Savienība, ir piekāpsies Turcijai, kur ir tieši pie vīzes liberalizācija, un tad Turcijai vajadzētu pieņemt lēmumu un apstiprināt šo nolīgumu, bet Turcija uzskata, ka viņi atliks parakstīšanu līdz tam laikam, kad Eiropas Savienība liberalizē savus pilsonības jautājumus. Mums nevajadzētu pakļauties tādam spiedienam, un ko mēs skatāmies iepriekšējā progresa vienošanās, ka Turki, Turcija nepieņem Eiropas Savienības teritoriālo suverenitāti, un viņi arī neuz nepieņēma Kipras prezidentūru, un Turcija vēl ar vienu nav pieņēmusi Kipru kā neatkarīgu valsts, un Turcija arī neuzskata Eiropas Savienību pilnā savā teritoriālā apjomā. Turcija nepild savus pienākumus starp Eiropas komisiju un Turciju, un vairākas normas un progresa ziņojums par Turciju ir būtisks problēmas par brīvību, vairākām brīvībām, piemēram, presas brīvību un tiesas neatkarību. Tie nav pietiekami Turcijā. Turcija nepakļaujās, ne, ne, nesniedz Stokina, Stokholmas kritēriju, es domāju, tas ir vērtīgs to minēt, jo ir zināms atkāpes no Turcijas puses, kas ir minēts iepriekšējā progresa ziņojumā. Tas neietekmē mūsu dialogu ar valsti, bet ir svarīgi, kad Eiropas puse, kad mēs sagatavojam ceļu kartu par šīm liberalizācijām, mēs pievienojam stingrus kritērijus, un ka tas ir pakāpenisks process, un atkāpes, ko mēs esam veikuši sak, saistībā ar vīzas liberalizāciju, Turcija vēl ar vienu kavējās parakstīt šo nolīgumu. Viņi vēlas mums uzlikt spiedienu, un viņi grib, lai mēs veicam vīzas liberalizāciju pirms viņi paraks līgumu. Es uzskatu, ka Turcijai vajadzētu turēties pie pieņemtiem nolīgumiem un dot pozitīvu signālu Eiropas Savienībai parakstot šo nolīgumu, jo ne tikai Eiropas Savienībai būtu labums no šī nolīguma, bet Turcijai arī būtu labums. Jo šis nolīgums veids ceļu uz vīzas liberalizāciju, un tas ir nozīmīgs punkts lai tuvinātu Turciju Eiropas Savienībai, un Eiropas Savienība sagādāt tehnisko palīdzību ar robežu sargu un robežu pārbaudi, tas būtu atbalsts no Eiropas Savienības budžeta. Ir arī svarīgi saprast, ka kamēr nolīgums nav stājies spēkā, tad divpusējais nolīgums ar visām dalībvalstīm ir jāievieš pilnīgi jāīsteno pilnībā, bet es ieteiktu Eiropas parlamentam piekrist šim nolīgumam, bet tomēr, vai parlaments piekrīt vai nē, tad divpusējie nolīgumi kas pašreiz ir spēkā, bet jo Turcija jau vairākas gadus nav ar mieru parakstīt šo atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Tā kā es ceru, ka ministra padomu liks Turcijai parakstīt šo atpakaļ uzņemšanas nolīgumu un neuzstādīt vairāk priekšnoteikums, pirms viņi to parakst. Tātad, kamēr Turcija nav parakstījusi šo atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Mēs paši nevaram parakstīt šo nolīgumu, bet mums ir par to jādomā un jārunā, un esam gatavi, ja mēs nākotnē esam gatavi. Paldies par ļoti skaidro paskaidrojumu par šo ļoti pretrunīgo tēmu, un ir arī garš saraksts, kas vēlās piedalīties, ir septiņi. Septiņi biedri, kas vēlās izteikties, es lūkšu jums izteikties ļoti īsi. Vispirms būs kungs vienu minūtu, un es došu jums signālu pēc vienas minūtes, lai dot citam vārdu. Quite short. <laughs> because... Nu, viena minūte ir visai īss laiks, jo referenti visai daudz ko pateica, un arī es gribēju rēģēt. Labi. Eiropas Savienība ir parakstījusi atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar um, daudzām valstīm, un visām šīm valstīm ir vīzu liberalizācijas līguma ar Eiropas Savienību. Arī, manuprāt, ir svarīgi parakstīt uh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Turciju, Tomēr būtiski ir tas, lai mums būtu tāds līgums, kas arī darbojas reāli. Mēs negribam, lai būtu tīri dokuments, kas stājas spēkā, bet tas nav vēl pietiekami sagatavots un izstrādāts. Jo tādējādi mēs radīsim tikai lielākas problēmas un neatrisināsim tās problēmas, kas mums jau ir saistībā ar nelegālo migrāciju. Turcija un Grieķija jau ir atpakaļ uzņemšanas nolīgums un ar to ir visai daudz problēmu Un to esmu redzējusi arī darbā vizītēs Grieķijā, kur devos pagājušajā gadā. Tādēļ mums jāpārliecinās, lai mums būtu tāda situācija, ka abas puses ir ieguvēja, jo citādi šī ideja nedarbosies. Tas nozīmē, ka atpakaļ uzņemšanas nolīgumam ir jānāk par labu abām līguma, līgumslēdzēju pusēm. Un, ja domājam par esošo situāciju Turcijā, tad ir pieci uzņemšanas centri, ko finansē Eiropas Savienība. Esam saņēmuši daudz sūdzības no NVO, ka ar to nepietiek. Un baidos, ka tas ietekmē arī Turcijas vēlmi sadarboties, atpakaļ uzņemot trešo valstu valsts piedrīgos. Tādēļ, manuprāt, šī ir jāizpēta, kas tad īsti būs nepieciešams tad, kad stāsies spēkā nolīgums, lai šī, mēs cīnītos ar nevēlmi atpakaļ uzņemt, jo galu galā mēs jau gribētu, lai Turcija atpakaļ uzņem šos uh, nelikumīgos migrantus. Tāds ir mūsu galvenais mērķis. Nu, re, ir jādomā par to, ko darīt arī tādās galējās, uh, ekstrēmās situācijās, jo, piemēram, šeit varam raudzīties uz robežu ar Sīriju. Un gribētu īpaši uzsvērt to pozitīvo lietu attīstību, kā piemēram sapratnes memorandu, ko parakstīja Turcija un Frontex. Šāda veida sadarbība var radīt kopīgu darba kultūru starp Turciju un Eiropas Savienību ciņā nelikumīgo migrāciju. Un pēdējais komentārs. Arī NVO ir pauduši bažas, ka dalībvalsts varētu uh, nepamatoti izmantot atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, nosūtot atpakaļ Turcijas darb, darbiniekus, strādniekus Eiropas Savienībā, kas nav laicīgi atjaunojuši darba atļaujas, bet tā kā šie darbinieki ir ieradušies saistībā ar asociācijas nolīgumu, tad uh, viņi būtu jāaizsargā no šādas ļaunprātīgas līguma izmantošanas. Kopumā runājot, mēs gribētu, lai šis nolīgums tiek parakstīts, tomēr tam reāli ir arī jārisina problēmas. Paldies! Paldies! Lisbeks kundze. Lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi. Principā atbalstu referentes pieju, bet neatbalstu visu argumentācijas struktūrējumu attiecībā uz šī atpakaļ uzņemšanas nolīguma kontekstu. Manam piezīme, iebilde un uh, novērojums. Pirmkārt, iebilde, ja komisija mūs ir regulāri informējusi par atpakaļ uzņemšanu, tad uzskatu, ka nav pietiekama informācijas konkrēti pār atpakaļ uzņemto personu aizsardzību, konkrēti nolīgumā par Pakistānu, kas tika diskutēts 2010. gadā, un esmu nobažījusies un atkārtot uzdodu šo jautājumu, kas, manuprāt, ir svarīgs. Nevar pateikt, mē, atkal mēs uzņemam atpakaļ un viss Tālāk novērojums. Bažīgs attiecas galvenokārt uz trūkumiem, kas ir izskanējuši vairākās jomās par Turciju tiesu sistēmas reforma, jur, reformas un mediju sistēma, ja par ticēt žurnā, reportieriem bez robežām, tad Turcija tiek dēvēta par vislielāko žurnālistu cietumu. Un visbeidzot, ir jāstrādā pie vīzu režīma gan Turcijas, gan Eiropas Savienības interesēs, ir jāatjauno patiesas cieņas pilns dialogs, jo tā ir vienīgā valsts, kas ir kandidāta valsts, kura nav e, varējusi izmantot vīzu režīmu liberalizāciju, ko var izmantot pat nekandidāti tādas valsts kā Ukraina vai Moldāvija. Un tāpēc ir svarīgi uzsākt dialogu un rīkoties, lai e, varētu uh, veikt veiksmīgākas apmaiņas. Was... Paldies! Jā, nu, jautājumam bija ierēķināts 20 minūtes. Ir skaidrs, ka šo sarežģīto jautājumu nepaspēsim šodien izdiskutēt, bet, nu, nākotnē kādreiz. Nākamais runātājs Anstas kundze. Paldies! Nu, ir jāsaprot, ko tad īsti gribam panākt, vai gribam, lai valsts paraksta nolīgumu ar Eiropas Savienību, bet tā ir valsts, kas no otras puses neievēro līguma noteikumus. Nu, jūs uh, Turciju par to kritizējāt, es jums varu zināmā mērā piekrist, bet tajā pašā laikā jūs arī minējāt, ka, me, ka Turcija it kā vēlētos uh, šo vienošanos padarīt par tādu nevērtīgu uh, vienošanos iepriekš vīzu liberalizācija tika uzdāvināta, nu, šī situācija ir atšķirīga. Šeit mēs runājam par atpakaļ uzņemšanu, tur bija vīzu jautājums, nu, savā ziņā saikne gan ir novērojama, tādēļ jāsaka, man nedaudz pārsteidz jūsu pieeja. Tālāk gribētu jautāt, vai gribam parakstīt eh, nolīgumu ar Turciju. Turcija pati to īsti nevēlas, nav to ratificējusi, tādēļ jāsaprot, kas tad īsti notiek, vai te mēs tādu uh, profilaktisku soli spēram, nu tiešām nesaprotu. Turcija nav gluži tas paraugskolnieks arī runājot par demokrātiju. Ir mm, zināmi pārkāpumi, cilvēktiesību pārkāpumi un kurdu jautājums arī par to var runāt. Ir ļoti daudz lietu, ko varētu šeit minēt, un ir jāatceras arī Turcijas politika pret Kipru. Manuprāt, reizēm tomēr vajadzētu uzdot jautājumu uh, kas tad um, būs tas atbildīgais. Mums jāatceras arī par situāciju Sīrijā ar tūkstošiem bēgļu šobrīd. Uh, šis mūsu lēmums ietekmēs uh, ļoti lielu trešo valstu valstspiedrīgo skaitu, un mums nav īsti skaidra ideja par to, kas ir tie cilvēki un cik daudz ir cilvēku, uz ko šis uh, līgums attieksies. Vācijā ir desmitiem tūkstošu Turcijas pilsoņi vien, kas tādā gadījumā būs jāsūta atpakaļ. Un es nezinu, varbūt vajadzētu arī um, ANO uh, cilvēktiesību komisāru iesaistīt šajā jautājumā, ja mēs jau varam runāt par līgumiem, nolīgumiem un tā tālāk, bet varbūt jūs kā referenti tiešām varētu pievērsties šo jautājumu risināšanai, un iespējams mēs varētu uzaicināt UNHCR pārstāvis pie mums. Paldies! Paldies! vēl viens ēnu referents Klēsa kungs. Lūdzu, mēģiniet iekļauties vienā minūtē. Uh, um, Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, referente jau ļoti skaidri norādīja, ka Turcija ir uh, svarīgākā tranzīta valsts nelegālajai migrācijai Eiropas Savienībā. Un tādēļ ir būtiski, lai šobrīd, šobrīd ir tas īstais brīdis noslēgt šādu veidu nolīgums ar Eiropas Savienību un Turciju. Un savā ziņā Eiropas iestāde šeit ir pieļāvušas visai lielu politisku kļūdu sasaistot atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar vīzu liberalizāciju, jo šie divi jautājumi nav savā starpā saistīti. Un, manuprāt, citu valstu gadījumā iespējams, ka varēja izdarīt saikni, bet Turcija ir īpašs gadījums, ņemot vērā tos milzu ciparus, par ko ir jārunā, domājot par nelikumīgiem migrantiem, kas ierodas Eiropas Savienībā no Turcijas. Un Nav pieņemam tas, ka Turcija šobrīd mūs šantažē un atsakās parakstīt atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, pirms nav saņēmuši vīzu liberalizācijas līgumu. Un, manuprāt, mums ir jāpretoja šāda veida šantāžai, ko šobrīd veic Turcija, jo beigu beigās mēs varētu nonākt tādā situācijā, kad um, noteikumi vairs vispār netiks ievēroti, un Turcija beigu beigās iegūs um, vīzu liberalizācijas līgumu nepildot noteiktos priekšnosacījumus. Un tas ir precedents, no kura mums par jebkuru cenu ir jāizvairās, jo citādi nonāksim ļoti paradoxālā situācijā, kad no vienas puses mums ir atpakaļ uzņemšanas nolīgums nelikumīgiem migrantiem, bet no otras puses nelikumīgā migrācija un situācija tikai pasliktinās, jo mēs piešķīram arī vīzu liberalizāciju. Paldies! Paldies, Fločeras kundze, lūdzu, vienu minūtu. Euh, vienu minūti, no nu, tas no nu galīgi nedara. Man vajadzētu vismaz mazliet vairāk, vēl jau vairāk pārstāvot, eh, pārstāvot delegāciju Eiropas Savienību Turcija. Un ņemot vērā Somers kundzes izklāstu kura ir savā mērcē sagatavojusi jaunu progresu ziņojumu, kā arī visus imigrācijas rēgus, kas ir klāt, kas turpina jau tā uh, jaukt šo tematu, kas ir tik sarežģīts. Un nesen mēs uzņēmām Frontex direktoru, kurš norādīja, ka robežu ķērsošana eh, starp Eh, pa sauszemes robežu starp Turciju un Turciju vairs galīgi nav aktuāla, ka mm, būtiskākais eh, šķērsošanas ceļš šobrīd ir uz Bulgāriju vai pa, eh, pa jūru, un tāpat nākošais jautājums politiskais brīdis. Vai jūs jūs varēsit pagrūst Turciju brīdī, kad Turcija viena pati uzņem tūkstošiem Sīrijas bēgļus, vai tiešām šobrīd ir jāpārskata atpakaļ uzņemšanas e, līgumus, lai Turcija pieprasītu atpakaļ uzņemt iespējamos Sīrijas brēžus, kuriem ir iz, bēgļus, kuriem ir izdevies nokļūt līdz Eiropai. Eiropai. Manuprāt, ir zināmas robežas politiskajam saprātam, kas ir jāņem vērā, un, manuprāt, brīdis galīgi nav piemērots, lai apspriestu atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Turciju. Otrakārt. Regulāri notiek debatas par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Un šis ar Turciju nav nekādā veidā uzlabot salīdzinājumā ar AFET komitejas eh, vērtējumu. Un eh, nekas šajā sakarā, pat nekas eh, jauns, bet pat ne. I, nekas uh, uzlabotas nav, nav vajadzīgs eh, nekāds apliecinājums valsts šķērsošanai, eh, nav pie, pieprasīts eh, ceļojuma dokuments un vesela rinda citu punktu, kas ir pilnīgi neskaidrs šajā nolīgumā un pār kuriem mums deputātiem nebūtu nekādas iespējas īstenot demokrātisku kontroli. Es domāju, ka šis jautājums jau pats pēc būtības ir sarežģīts. Plus vēl tas, ka Turcija ir pakļauta nevienlīdzīgas izturēšanās eh, procedūrai, kas varētu būt ļoti kaitīgs Turcijai brīdī, kad tiek pieņemti jauni likumi attiecībā uz bēgļiem, kad tiek sagaidīts atbalsts no Eiropas. Un eh, šobrīd, kad pirms iestājas palīdzība varētu tikt novirzīta piecu uh, Eh, imigrantu eh, izmiklināšanas eh, centriem, domāju, ka visi šie jautājumi ir jāņem vērā. Vai jūs varat izteikties īsāk? Es jau beidzu izteikties. Tad priekš. Jautā laiks ir paredzēts pārāk īs šim strīdīgajam, pretrunīgajam jautājumam, bet mums ir jāiekļaujas eh, atvēlētajā. Nākošais runātājs Trinta. Eh, Trienta Filīdis, eh, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Negribu atkārtot, ko teica kolēģi, gribēju tikai apsveikt referenti Someras kundzi par to, ka esam uh, sākuši runāt par šiem jautājumiem, kas ir Turcijas attieksme pret Eiropu pēc idejas. Sumeras kundze jau norādīja, ka Turcija nav ievērojusi Eiropas Savienības teritoriālo integritāti arī Kipras prezidentūras laikā. Tad nu gribu jautāt, ja Turcija nerespektē Kipras prezidentūru, vai Turcija piemēro šo līgumu visām 27 valstīm vai visām valstīm izņemot Kipru, ja tas tiks parakstīts, jo gribu norādīt, ka Turcija nelegāli un pret jebkādu loģiku dod vīzas trešo valstu valstspiedarīgiem, lai tie dotos uz Kipras okupēto daļu. Un šie, šīs personas, šie imigranti, kas nelikumīgi ierodas, um, nonāk pēc tam pāriet pār šai zaļajai līnijai, tā teikt, Kiprā un tādējādi nonāk Eiropā. Paldies! Paldies! Kelleres kundze, pēdējais runātājs lūdzu. Vielen Dank. Ähm, ich möchte auch nicht wiederholen, was schon gesagt Paldies. Kas attiec uz vīzu liberalizāciju, gribēju tikai norādīt, ka tas jau ir esošs tiesību akts. Tas nozīmē, ka tur nav nekādas jaunas saistības attiecībās dalībvalstīm. Un, manuprāt, visi šie jautājumi ir jāņem vērā, uh, lai nodrošinātu atvieglotu vīzu režīmu. Gribētu tikai atgādināt, ka parlamentam nav jārunā par nelikumīgiem migrantiem. Nelikumīgs, uh, nelegāls, nu, tas tā tīri par terminoloģiju runājot. Un mēs šobrīd nerunājam par Turcijas progresa ziņojumu, bet gan par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Tādēļ es nedomāju, ka mums vajadzētu pievērsties uh, daudziem citiem jautājumiem, jo, ja tā darīsim, tad ko varam domāt par progresu, kas panākts saistībā ar situāciju ar kurdiem, tieslietu reformas, nu nevaram aizmirst visus šos pozitīvās lietas un no, uh, koncentrēties tikai uz mīnusiem. Ja jau situācija ir tik ļoti šausmīga Turcijā, kādēļ tad mums nosūtīt cilvēkus atpakaļ, cilvēkus, kas ir ieradušies Eiropas Savienībā, lai um, aizsargātu savas tiesības, kā jau pareizi to norādīja arī Zomeras kundze. Uh, Bet vēl kāda lieta. Taisnība. Patvēruma jautājumos Turcija vēl ir pašā procesa sākumā tikai. Un Turcijai nav reālas patvēruma sistēmas un reāla atbalsta patvēruma meklētājiem, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ es nedomāju, ka vajadzētu parakstīt šo nolīgumu. Paldies! Paldies! Someris kundze, gribētu jūs pavisam īsi lūgt rezumēt uzklausītos komentārus. Nu, es nedomāju, ka šī ir pēdējā diskusija par šo jautājumu. Jautājums sarežģīts patiešām. Tādēļ aicinātu jūs izteikties patiešām kodolīgi. Lūdzu. Paldies, izteikšos patiešām pavisam īsi. Es, kā referente, varu tikai runāt par pamatojumu un par fona informāciju šajā jautājumā un var mēģināt skaidrot, kādēļ mūsuprāt ir nepieciešams atpakaļ uzņemšanas nolīgums. Protams, ka viedokļi par Turciju atšķiras gan šajā komitejā, gan arī parlamentā kopumā. Tomēr, manuprāt, tās sūdzības, ko dzirdēju no Turcijas grupas priekšsēd priekšsēdētājas, Nu, nedomāju, ka tas ir pieņemami, jo, jo viņa visai apšaubīja manis teikto, bet domāju, ka varu pamatot un savu pieeju. Galu galā varam teikt jā vai nē nolīgumam. Ja vēlaties iesniegt grozījumus, nu tad uh, varbūt varat piedāvāt atturēšanās iespēju, neko citu jau nevaram piedāvāt. Turklāt gribētu vēlreiz uzsvērt, ka sarunas par atpakaļ uzņemšanas līgumu jau ir notikušas un līguma saturs vairs netiks grozīts. Un tagad vienkārši jādomā teikt jā vai nē. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji, atvainojos, ka mums jāliek punkts šai diskusijai un pie vienošanās neesam nonākuši. Bet mums ir vēl viens darba kārtības punkts. Fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veids kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie atbildības un tā tālāk. Šī ir otrā diskusija par šo jautājumu, un sākumā došu vārdu Drūcas kungam, kas ir referents, rezumēt esošo situāciju šajā jomā un mēģināsim iekļauties arī laikā un nodrošināt viedokļu apmaiņu, uzklausot citus deputātus, kā arī komisiju un padomi. Nu, ja jums izdosies 10-15 minūtēs to izdarīt, tiešām visu cieņu lūdzu. Paldies priekšsēdētājs, tiekšos pavisam īsi, lai mēs nezaudētu pārāk daudz laika. Sākumā, diemžēl jāatvainojas, ka biju lūdzis atlikt šodienas diskusiju. Parasti mēs izvēlamies pakotnes pieeju, kad direktīva tiek skatīta kopā ar regulu, bet ceru uz jūsu sapratni, jo mums uh, bija parasti tikko lieldienas svinamas un tādi mums ļoti svarīgi svētki, tādēļ paldies, ka piekritāt un uh, varētu pieņemt šo atlikšanu. Pavisam īsi gribēju jūs tikai informēt, ka mūsu ēnu referentu sanāksmes ļoti raiti notiek. Viss ir veiksmīgi, esam jau pārunājuši visai lielu direktīvas daļu. Un ēnu referentu darbs turpinās. Kā jau noteikti zināt, mūsu mērķis un prioritāte ir savietot direktīvu ar regulu par datu aizsardzību. Un tieši tādēļ mums jākoordinē mūsu darbs ar ēnu referentiem pie regulas projekta, jo tad varam pārņemt zināmus viņa darba rezultātus un pārnest pie mūsu direktīvas. Bet, manuprāt, koordinācija kopā ar Jānu Albrehtu un pāriem kolēģiem rit ļoti veiksmīgi. Turklāt gribētu arī norādīt, ka mūsu darbs un mūsu centieni panākt uh, vienošanos par kompromisa grozījumiem, visā šajā procesā mēs lielā mērā ņemam vērā uh, Eiropas datu aizsardzības uh, iestādes nostāju viedokli, kā arī 29. panta darba grupu. Lielā mērā paļaujamies uz viņu zināšanām un pieredzi šajos jautājumos. Turklāt gribētu arī norādīt, ka Jans Albrechts jau vakardien mani informēja, un mēs arī pārunājam to ar kolēģiem, ka darba vēl ir daudz nenovērtēsim šo dosē par zēmu. Un šķiet, ka praktiski būs gandrīz neiespējami pabeigt darbu līdz mūsu noteiktajam termiņam. Mēs jau no paša sākuma norādījām, ka mm, šis mērķis ir ambicios, un mēs vēlējāmies balsojumu komitejā panākt maija beigās. Manuprāt, jau vakardien Jānis Albrechts norādīja, ka šķiet, ka nu nebūs sasniedzams šis mērķis. Uh, balsošana būs atliek, jāatliek, bet darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai darbu pātrinātu un lai šo dosē pabeigtu, lai balsošana varētu notikt pirms vasaras brīvdienām. Un domāju, ka nu, līdz šādā termiņā gan mums vajadzētu iekļauties. Priekšsēdētāji, vēl viena minūte lūdzu, runāšu par mūsu iemīļo, iemīļoto datu aizsardzības direktīvas jautājumu un pakotnes pieeju tā saukto. Zinu, ka atkal un atkal um, runāju ar kolēģiem par šo pašu lietu, vienmēr katrā uzrunā, nu, būs arī šoreiz tieši tas pats. Jo ir dzirdētas uh, pat vairāk nekā bažas, šķiet, ka, nu, ir tomēr padomē sasniegts uh, bloķējušais balsu mazākums, kas grib izslēgt valsts sektoru no regulas. Un visu valsts sektoru ielikt direktīvā, Man informēja, ka Nimica kungs, un um, esmu pārliecināts, ka arī viņš to varētu atkārtot, viņš norādīja, ka tādējādi tiks pazemināti aizsardzības standarti, ko mūsu pilsoņi bauda mūsdienās zem iepriekšējās direktīvas aptvērumu. Tādēļ ļoti rūpīgi mums to vajadzētu pārdomāt. Un šajā pašā jautājumā gribētu informēt kolēģis arī par to, ka ēnu referentu sanāksmēs esam pārunājuši jautājumu, par ko esam nonākuši arī pie lēmuma. Lai arī ir ļoti daudz Eiropas Savienības instrumentu krimināla tiesību un uh, tie, tiesību īstenošanas kontekstā Eiropas Savienībā, ir nepieciešami kopēji un strikti Eiropas Savienības standarti par datu aizsardzību, jo uh, Visi šie dažādie in instrumenti ir dažādās fāzēs uh, parlamentā, piemēram, uh, Eiropas PDR datu nolīgums, par ko bija balsojums, bet no otras puses uh, šī tā sauktā naudas atmazgāšanas pakotne, to esam tikko parlamentā saņēmuši, arī dosjē saistībā ar Eiropolu, ko vēl aizvien gaidām parlamentā. Uh, Tas nozīmē, ka ir šī savstarpējā sadarbspēja starp pāriem instrumentiem un direktīvu, par kuru diskutējam par datu aizsardzību. Un ēnu referenti vienojās. Un tādēļ es uzņēmos to godu nosūtīt uh, vēstuli koordinātoram un Libe komitejas priekšsēdētājiem, pētīt iespēju sasaistīt zināmu instrumentu pieņemšanu, sasaistīt to ar progresu un potenciālu direktīvas pieņemšanu. Manuprāt, tīri politiski runājot, mums kā parlamentam vajadzētu pārdomāt šādu iespēju, lai sniegtu pareizo signālu kolēģiem padomē dažām konkrētām dalībvalstīm. Un lai arī, nu, atklāt teikšu, izrādīt zinām spiedienu. Paldies! Paldies! Skatāmies, kas vēlas izteikties Jans Albrechts, kas ir referents. Vai vēl kāds grib runāt? Labi, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī Drucas kungam par paveikto darbu. Šobrīd mēs kopā mēģinam panākt, nonākt pie rezultātu. Manuprāt, darbs rit raiti saistībā ar abiem dosē, gan re, pie regulas, gan pie direktīvas. Un tas mums arī parāda, ka ir pilnīgi iespējams turpināt šo pakotnes pieeju, ko mēģinam šobrīd ir īstenot. Un gribētu arī uzsvērt to, ka sagaidām, ka arī pārējās likumdevēja iestādes um, izmantos tādu pašu pieeju. Mēs redzam, ka to ir nepieciešams darīt, jo ir spēcīgas savstarpējās saiknes novērojamas. Un, protams, mēs vēlētos integrēti piemērot arī principus uh, visos dosjē. Nav jēgas uh, divos dažādos veidos definēt personas datus abos dosjē. Nu, tas jau, manuprāt, ir pavisam skaidrs. Turklāt, iepriekš mēs runājam arī par Eiropolu. Uh, Un ir skaidrs, ka mums ir nepieciešama kopēji tiesības ar sargājošu principu izpildes standarti, un šobrīd Eiropols vēlas stiprināt informācijas apmaiņu jaunajā mandātā, un mums ir jāpanāk, lai dalībvalstu iestādes varētu uzticēties vienotrai, un to var darīt tikai balstoties uz kopēju pamata. Un man ir liels prieks, ka mums izdevies ir kliedēt um, dažādās paustās bažas esam panākuši, zinām, vienošanos attiecībā uz struktūru, un es patiešām domāju, ka turpmāko nedēļu laikā tur izdosies turpināt mūsu darbu tieši tāpat, lai abus dosjē varētu pabeigt pirms vasaras. Paldies! Paldies! Darbs patiešām milzīgs. Kornelijā, lūdzu. Paldies! Sākumā gribētu pateikties referentam un gribētu pateikties arī referentam darbā pie regulas. Esat uzsākuši patiešām milzīgu darbu, un nu, drīz būsim tādā ļoti izšķirošā brīdī nonākuši, vai ko darīs padomu, vai padomu vedīs ar mums sarunas atklāti vai nē. Nu, nezinam, vai pa īstam spēlēs padome. Uh, jo reizēm um, ceļi, ko izvēlamies, ir patiešām atšķirīgi. Un uh, tagad dzirdam, ka notiek diskusijas par valsts sektoru, bet kas attiec uz datu aizsardzības tiesību aktu pakotni un to, kā tā ir izstrādāta, protams, um, ir jāmēģina situāciju uzlabot, varam strādāt pie šiem uzlabojumiem. Un tikai tad, ja varēsim uzlabot visu pakotni, tikai tad mēs panāksim progresu. Kas attiec uz direktīvu, šeit gribētu pievienoties iepriekšējiem runātājiem, tai ir jābūt savietojumai. Iepriekš mēs diskutējam par Eiropolu, un tad nu jājautā, kāda ir jēga no direktīvas, ja tā nav savietojuma. Protams, jānodrošina skaidrība, nepieciešams komiteju atbalsts, citu deputātu atbalsts un at, arī atklāti jārunā ar padomi, jo citādi mēs te tā pa pēnām vienņemamies. Paldies! Um, paldies! Cerams jau, ka tā nebūs. Tagad gribētu uzklausīt komisiju un prezidentūru. Nemica kungs ir ieradies no komisijas lūdzu. Uh, thank you. Paldies. <clears throat> Priekšsēdētāji, mūsu vērtējums ir tāds, ka mēs redzam veiksmīgu progresu padomē, parlamentā un paļaujamies uz to, ka darbs sniegs labus rezultātus. Protams, mēs piedāvājam paketi un mēs gribētu šo paketi starp abiem instrumentiem paturēt. Par um, eh, sabiedriskās kārtības jautājumu. Nedomāju, ka diskusijas ir pabeigtas, domāju, ka ir Eh, zināmas, zinām pārpratumi. Cilvēkiem jāsaprot, par ko eh, tiek eh, runāts. Līguma 72. pantā norādīts, ka kārtības nodrošināšanas pakā, pasākumi ir dalība valstu rokās. No otras puses ir konsensus parlamentā un padomē, un mēs negribam atkārties atpakaļ par esošajiem uh, kārtības sargāšanas nosacījumiem šodien, un izslēgtos būtu liels e, solis atpakaļ salīdzinājumā ar 95. gada akī. Domāju, ka delegācijas, kuras ir sākušas diskusiju par sabiedrisko kārtību, ka tām ir jāpaskaidro, ko tās domā. Varbūt, ka tas ir kaut kas e, līdzīgs 72. pantam. Un es nesmu ar, saskāries ar bloķējošu vairākumu vai būtisku um, atbalstu. Un pat nedomāju, ka kāds varētu nopietni to lūgt gadījumos, ja netiek pietiekami grauta tā aizsardzība, kas ir paredzēta līguma pantos. Es domāju, ka šis skaidrojums ir pietiekams un. Uh, Tālāk vispārīgāk. Ir skaidrs no līguma, ka mums ir divi instrumenti, mums ir dažādas līguma nodaļas, kas attiec uz dažādām jomām, un mēs gribētu paturēt esošā likuma sistēmu, kur ir viena pamadirektīva kriminālai likumdošanai un Tāpēc mēs esam piedāvājuši direktīvu, tam ir sava loģika, un šī loģika nedarbotos pārceļot uh, likumu no viena instrumenta uz citu. Gan tradīcijas, gan akī, gan arī līguma sistēma un sabiedrības intereses, kas ir iekļauts līguma struktūrā, ir pret šāda veida operāciju. Un komisija būs pret to. Gribēju to sacīt, jo negribēju radīt iespaidu, ka pastāv eh, liela tendence atbalstīt šo virzienu. Es domāju, ka mēs varēsim atbalstīt esošo akī, esošās tradīcijas un to, kas nu, jau vairāk nekā desmit gadus darbojas šajā jomā. Tāpat arī komisija ir norādījusi to, ka ir vairāki specifiski e, e, Tulki ir jādodas projām, saka priekšsēdētāji, tāpēc lūdzu Eh, mēģiniet izteikties īsāk. Jā, ir priekšlikumi tehniskiem iemesliem. Tehniski iemeslu pēc attiecas uz lietu būtību. Un mēs esam gatavi strādāt pie jums, lai meklētu, ar jums, lai meklētu risinājumu. Paldies, vai